Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet vietas. Mums tūlīt pat ir jāsāk uzklausīšana, jo pulkstens jau ir 6.30. Nu, vismaz lielākajā daļā Eiropas Savienības dalību valstu pašlaik ir pulkstens 6.30. Uzsāksim mūsu uzklausīšanu. Uzklausīsim komisāru kandidātu Ettingeru digitālas ekonomikas sabiedrības uzdevumos. Pašlaik viņš ir Eiropas Savienības komisārs, kurš ir atbildīgs par enerģētikas sektoru. Mēs eh, šeit sveicam komisāru kandidātu un arī sveicam visus cilvēkus, kas šeit ir ieradušies. Šī ir publiska uzklausīšana, šeit ir daudz žurnālisti, uzņēmēji, NVO, Eiropas institūcija pārstāv. Liels paldies par to, ka esat ieradušies, jo šī uzklausīšana ir ļoti svarīga. Un ir ļoti svarīgi arī, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu uzklausīt mūsu uzklausīšanu. Vēlos informēt, ka mūsu debats arī tiks pārraidīts tiešsaistē parlamenta interneta tīmekļa vietā. Tad arī sveicu visus tos, kuri mūs klausās un skatās internetā. Un arī informācija vēl papildus. Šeit esam sanākušas vairākas komitejas - industrija, pētniecība un enerģētika kopā ar kultūras un izglītības komiteju. Šī tātad ir jaukto komiteju. Uzklausīšanai Tengarkungs arī ļoti labi jau pazīst ITRE komiteju, Rūpniecības pētniecības komiteju, bet, nu, varbūt kultūras lietu komiteja ir jauna uh, pieredze viņa komisāra dzīvēm. Vēlos teikt, ka arī mūsu zālē ir pārstāvi no uh, IMCO, Jūri un Lībe komitejām. Tās ir asociētās komitejas. Sveicu arī deputātus no Kultūras izglītības komitejas, ITRE komiteja, Jūri un uh, Lībe komitejām. Varbūt ir arī vēršies kolēģi no citām komitejām, jo šeit uh, uz uzklausīšanu var ierasties pārstāvji no jebkuras komitejas. Manas komitejas, uh, ITRE komitejas atbildība arī iekļāva pāreiropas tīklus, eh, internet tīklus un eh, citus jautājumus, kas ir ļoti svarīgi arī komisāra kandidātam. Un informēšu arī vēl par ļoti svarīgiem punktiem, svarīgām lietām, kas būs aktuālas turmāko trīs stundu laikā. Mums Eiropas eh, parlamenta deputātiem atbildes par uzklausīšanu būs jāsniedz pēc uzklausīšanas. Tad, eh, komisāra kandidāta, vai viņš eh, tad, var piedalīties komisijas kolēģijā? Otra atbilde, vai viņš viņa var arī veikt uzdevumus, kas ir paredzēta um, attiecīgā kandidāta uh, portfelī. Jums visiem Eiropas parlamenta deputātiem ir pieejami uh, četri dokumenti, kurus saņēmāt pirms sanāksmes. Tātad Ettingera misijas vēstule, arī viņa biogrāfija, viņa deklarācija par finanšu interesēm kopā ar jūri komitejas veikto izvērtējumu. Tātad jūri komitejas kolēģi ir izvērtējuši uh, komisāru kandidātu finanšu uh, delegāt, uh, deklarāciju, kā arī komisāru kandidātu agrāk sniegtās atbildes uz uh, mūsu jautājumiem visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Tātad pavisam atbildes uz sešiem jautājumiem tiks sniegtas. Kādā veidā notiks uzklausīšana? Šī nu ir svarīgākā informācija. Uzklausīsim ilgāk kā 15 minūšu garu uzrunu no komisāra kandidāta. Viņa rīcībā būs arī noslēguma runai uzklausīšanas beigās 5 minūtes. Otrs kalends priekšsēdētāja konferencē pēc uh, komisāra kandidāta uzrunas būs laiks 45 jautājumiem no Eiropas parlamenta deputātiem. Tas nozīmē to, ka mūsu rīcībā ir trīs stundas Visi no mums ir atkarīgi par laiku. Katram jautājumam viena minūte un ne vairāks. Ļoti atvainojos, bet katru reizi un arī tagad aicinu deputātus uzdot jautājumu minūtes laikā. Un komisāra kandidāts varēs atbildēt divu minūšu laikā uz katru jautājumu. Informēšu arī par to, ka pirmais jautājuma cikls Eh, jautājums uzdos pārstāv no politiskajām grupām. Pēc tam mūsu debates notiks līdzīgi tam, kā tas parasti notiek plenāra sēdē, kā to paredz uh, eh, 162. Eh, pants mūsu reglamentā. Un visbeidzot, Ja jūs uzdodat savu jautājumu, ir ļoti svarīgi runāt diezgan lēni, lai tulki varētu iztulkot jūsu uzdoto jautājumu, lai tulkojums būtu pēc iespējas precīzāks. Tātad būtu labāk, ja jūs uzdotu jautājumu nepārāk ātri, lai tulkojums būtu pēc iespējas precīzāks. Tad uh, debats noturēsim tātad pēc ping-pong uh, principa jautājumu un atbildes, bet, nu, es domāju, jā, ka tas jau ir pašsaprotam. Man ir ļoti liels prieks, ka es sēžu blakus uh, Silvija Kosta kundzei. Viņa vada kultūras un izglītības komiteju. Mēs uh, vadīsim uzklausīšanu un uh, aicinu arī Silviju izteikt dažus ievadvārdus. Paldies. Iz, izteikšos itāliski, daudz, valoda daudzveidības vārdā. Es arī vēlos sveikt komisāru kandidātu Eitingeru, kurš būs atbildīgs pār digitālo programmu. Kā jūs zinat, komisāra kungs, kultūras un izglītības komiteja ar, arī strādā pie audiovizuāliem jautājumiem, medijas jautājumiem, kā arī izglītības jautājumiem, informācijas savienības jautājumiem, kas aizņems arī lielu daļu no jūsu portfeļa. Uh, uzklausīšanas laikā būs arī ļoti interesanti dzirdēt, kādā veidā jūs esat gatavi arī atbildēt uz dažādiem izaicinājumiem, kas saistīti ar internetu un audiovizuālo darbību. Mums ir ļoti svarīgi nodrošināt līdzsvaru starp ekonomiku un komerces aspektiem, no otras puses izglītības un kultūras aspektiem. Uh, Arī komisijas prezidents Junkers uzstājās runājot par kreatīvo Eiropu, radošo Eiropu, un arī tiek sadalīti šie uzdevumi uh, diviem komisāriem, diviem ģenerāla direktorātiem. Mēs domājam, ka te nevajadzētu nekādā gadījumā radīt arī kādas operatīvās uh, grūtības. Es uh, ceru, ka uzklausīšanas laikā jūs arī varēsiet atbildēt uz jūtīgiem vēl neatbildētiem jautājumiem īpaši runājot pāri šo vārdu operatoriem, lai tiktu nodrošināti vienlīdzīgi konkurēt spējas investīciju noteikumi. Uh, Eh, visi operētā tirgus dalībnieki, kuri vēlas piedalīties šajā audiovizuālajā un kultūras produktu tirgu. Paldies arī kolēģim Būzekam un eh, kolēģiem par to, ka ir norganizēta šī kopīgā komitejas sanāksme, kas norāda uz to, ka šie abi jautājumu loki ir ļoti svarīgi arī komisāra kandidāta Ettingera portfelī. Uzdevuma klāstā. Paldies Kostas kundzei! kultūras komitejas priekšsēdētāja vadīs otro mūsu sanāksmes daļu, sākot ar pulkstens 8.00. Mēs eh, tad nomainīsim eh, vadību, sāksim debatas. Pašlaik esam perfekti ievērojuši laiku, tas ir lieliski. Vēlētos sniegt iespēju komisāra kandidātam atvērt, uzsākt mūsu debates par digitālo ekonomiku sabiedrību vārds eh, Ettinger kungam lūdzu. Verehrte Frau Vorsitzende Kosta. Godātā priekšsādātāja Kustas kundze, godātais eh, priekšsādātāja Buzeka kungs, dāmas un kungi deputāti, dāmas un kungi. Man eh, jums jāpateicas par iespēju kā kandidātam pirms uh, Junker komisija sāk darbu, eh, sniegt jums manas eh, pārdomas par to, kā turpināt digitālo darbu kārtību, balstoties uz manas eh, priekšgājējas Nelijas Krūzes darbu un viņas priekšgājēju darbu. Es zinu, ka digitālā politika ir parlamentam ļoti svarīgs jautājums un arī komisijai tas ir kļuvis par ļoti svarīgu jautājumu, un šeit mums ir izaicinājumi, kur uh, ir vēl daudz darba jāpieliek. Pēdējos piecos gados es centos uh, enerģētikas politikas eiropeizāciju veicināt, infrastruktūra, gāzes un elektrības tirgus pabeigšana, uh, atjaunojumās enerģijas, drošības jautājumi un citi. Ne jau visi uh, politiskie jautājumi, kas ir saistīti ar sabiedrību un ekonomiku, ir jārisina Eiropas līmenī, bet es esmu pārliecināts, ka veiksmīga digitāla politika ir īstenojama tikai kopīgi un tikai Eiropas līmenī. Tāpēc es vēlos veiksmīgi šeit strādāt, lai eiropeizētu mūsu digitālo politiku. Es ļoti labi zinu, ka uh, Mums ir subsidaritātes princips, tāpēc es šodien un turpmākajos gados gribētu censties visās jomās parādīt, ka Eiropas līmenī ātrāk un ietaupot izmaksas visu var izdarīt. Kopā ar diviem ģenerāldirektorātiem un citām um, nodaļām esmu no Junkera kunga saņēmis uzdevumu uh, vadīt uh, digitālo darbu, kas būs apvienots darbs. Un šo dienestu apvienošana bija ļoti svarīga, lai varētu vienot īstenot šos uzdevumus. Es pats esmu 26 gadus pavadījis kā langtāga deputāts. Pēc tam es biju izpildvaras pārstāvis 5 gadus valdībā un 5 gadus komisijā. Uh, bet es tik un tā jūtos kā parlamentārietis, un tāpēc ļoti apzināti gribu teikt, ka klāt esošie deputāti no ITRE un KULT un trim eh, konsultatīvām komitejām man ir ļoti svarīgi, un tāpat kā pēdējos piecos gados 18 reizes biju ITRE komitejā un daudz kontaktējos ar deputātiem, un tāpēc uh, esmu gatavs cieši saskaņot komisijas darbu ar jaunievēlēto parlamentu un eh, ceru, ka jūs atbalstīsiet manu darbu. Uz rakstiskajiem jautājumiem mēs rakstiski atbildējām, bet tas bija tikai sākums šim kopīgiem darbam. Digitālās tehnoloģijas pa maina mūsu pasauli un mūsu dzīvi. Un eh, šīs pārmaiņas ir uh, milzīgas gan darba vietā, gan ražošanā, gan pakalpojumu jomā. Tas attiec arī uz transportu sektoru, enerģētikas sektoru, veselības aprūpi, izglītību un arī uz uh, uh cilvēku cienīgām vecumdienām. Mēs piedzīvojam revolūciju. Un šeit Eiropa un dalībvalstis uh, Um, likumu un regulējumu jomā uh, ir ar daudziem plusiem, bet salīdzinot ar ASV un citām Āzi, dažām Āzijas valstīm, pēdējos gados mēs uh, neesam īpaši uh, labi attīstījušies, mēs iepaliekam. Un jautājums ir sekojošs. Ja? Digitālās tehnoloģijas tik ļoti maina mūsu un mūsu bērnu dzīvi, kurš tad būs noteicošais, kurš veidos šo, šīs pārmaiņas, eh, kur rodas darba vietas, kur uh, tiek noteikta šī politika, kur tiek radīta pievienotā vērtība nākotnes precēm un pakalpojumiem. Un, manuprāt, šis ir eksistenciāli svarīgs jautājums turpmākajiem pieciem gadiem. IKT sektors eh, sastāda tikai 4 līdz 5% no IKP, bet netieši uh, Eh, tas eh, nosaka, vai ekonomika aug vai neaug. Eh, IKT sektors ir kā tāds centrālais nervs, kas nosaka konkurētspēju rūpniecībā, amatniecībā, pakalpojumu jomā un nosaka arī, vai izglītība un tālāk izglītība būs veiksmīga. Mums ir jāsāk iedzīt attīstītākās valstis, un tāpēc jāskatās, kur ir mūsu plusi un kur ir trūkumi, kur mums ir eh, jāpieņem jauns regulējums un kur nē. Un tāpēc mums ir optimāli jāveido mūsu Eiropas komanda. Tāpēc kopā ar jums eh, turpmākajos trijos līdz sešos mēnešos gribētu apspriest jautājumu, ko risināsim Eiropas līmenī un ko nerisināsim Eiropas līmenī. Uh, kur e, dalībvalsts arī turpmāk būs atbildīgs pašas, kur būs viedās pilsētas un viedie reģioni, kur, kur būtu labāk e, pieņemt lēmums, kurā līmenī, kur valstīm un pašvaldībām e, vajadzētu e, iesaistīties un kur nozars pašas, ražotāji paši var veikt kaut kādus uzdevumus. Mums ir jāizveido perfekta uh, Eiropas komanda un jāsadala uzdevumu. Un tad Protams, eh, ir runa par IKT sektoru, bet ir runa par daudz ko vairāk. Kad eh, pagājušā gada septembrī tika atklāta Frankfurtas uh, izstāde, tad tika teikts, ka uh, biedie telefoni uh, ir ļoti svarīgi un un lietu internets uh, ir ļoti svarīgs. Tas uh, automatizē fabriku darbību, savieno dažādas iekārtas, tātad uh, um, ir ļoti satīklota šī jaunā pasaule, bet vai mēs esam tai gatavi? Jo ja mēs neesam vai nekļūsim tam gatavi, tad mūsu uh, industriālā ražošana, kas joprojām daudz ietekmē mūsu reģionus - ķīmijas rūpniecība, mašīnbūvniecība, autorūpniecība, uh, tās arī būs uh, apdraudēts nozars, tāpat kā turisms. Ja citi lems par to, kādi brīvdienu piedāvājumi tiek piedāvāti kam, un kā tiek pakalpojumi organizēti, tad mēs būsim zaudētāji. Apdrošināšanas bankas, uh, Šie pakalpojumi e, var tikt sniegt arī ārpus bankām. To var darīt jauni uzņēmumi, kas e, tieši digitālajā pasaulē ir attīstījušies. Ja no IKT e, nozares paraugieties, kur ir lielākie amerikāņu uzņēmumi, tad tie ir 50 līdz 80 uzņēmumus Eiropā varētu pārņemt. Tas nozīmē, ka šeit ir uh, riska potenciāls, uh, ko nevajadzētu novērtēt par zemu. Eiropas dimensija. Paraugdzīsimies uz datu drošību vai datu aizsardzību. Uh, infrastruktūras uh, izveidošana, kas būtu pārobežu infrastruktūra un saskaņota pētniecība, regulējums, deregulācija, standarti. Paraudzīsimies uz uh, visiem kopīgas rūpniecības politikas jautājumiem. Nacionālās robežas nav loģiskās robežas fragmentētai digitālai politikai. Eiropa kopīgi, Eiropas Savienība uh, joprojām vēl ir eh, spēcīgs tirgus spēlētājs. Mums ir finansiālās iespējas eh, ar budžetu, ko jūs apstiprināt, lai sāktu šo iedzīšanas procesu un eh, stātos konkurencē ar citiem spēlētājiem, gan IKT nozarē, gan visā ekonomikā. Skaidrs ir tas, ka vispirms ir runa par infrastruktūru. Kā mēs varam sasniegt to, lai katrs pilsonis un katrs uzņēmējs, gan frizieris, gan amatnieks var izmantot internetu, kā var uh, to izmantot saziņai, procesu vadīšanai, darba norises organizēšanai. Un tur ir uh, jāattīsta mūsu IKT infrastruktūra ar platjoslu arī lauku reģionos un ir eh, jāiekļauj visi uh, Eiropas reģioni šajā infrastruktūras plānošanā. Tam Eiropas eh, budžetā ir zināma līdzekļa, tur ir struktūra programmas, ko var izmantot, un es vēlos panākt, lai IKT infrastruktūras jomā, struktūra programmās uh, būtu vēl uh, vairāk dota loma valstīm un reģioniem. Un arī Eiropas Savienošanas instrumentā ir pārāk maz līdzekļu. Eiropa padoma šeit pārāk lielus samazinājums ir veikusi. Vidusposma pārskats eh, mūsu piecu gadu termiņu vidū. Eh, tas ir jāsagatavo, lai izdotos vairāk līdzekļus arī Eiropas Savienošanas instrumenta ietvaros sniegtā IKT infrastruktūrai. Eiropas Investīcija banka EIB, tā ir struktūra attīstības banka, tā šeit ir daudz darījusi, bet eh, noteikti arī guvusi pieredzi eh, turpmākajai finansēšanai. Un jaunais komisijas priekšsādātājs eh, turmākajos eh, trīs gados eh, piedāvās 300 miljonu eiro investīciju programmu, miljardu eiro. Un eh, tas ir tiešām būtisks apjoms, kas tiks paredzēts digitālajai infrastruktūrai, jo es gribētu teikt, ka vēl uh, pirms ceļu būvniecības un dzelzceļa būvniecības uh, daudz svarīgāka ir modernizācija enerģētikas un IKT infrastruktūrā investīcijas IKT infrastruktūrā rada izaugsmi un ne tikai tādu vieglu uzliesmojumu, bet gan ilgspējīgu izaugsmi. IKT infrastruktūra ir galvenais un uh, svarīgākais pamats Eiropas digitālajai politikai. Otrkārt, uh, ir daudz likumdošanas uh, projekti. Ar interesu izlasīju parlamenta pozīciju, kas ir ļoti kompetenta, kompetenta par uh, komisijas um, likumdošanas priekšlikumiem. Un es gribētu jums uh, pateikt, ka es uh, ar jūsu pozīcijām gribu iet tālākajās sarunās. Uh, Žans Klauds Junkers ir pieteicis skaidru laika grafiku, kas eh, turpmākajā pusgadā un turpmākajos piecos gados likumdošanas jomā būtu jādara. Un es domāju, ka Eiropas parlaments eh, šeit eh, ir izstrādājis ļoti labus komentārus. Šī jaunā kompetence tur e, pienāk arī jauni uzdevumi, kas ir saistīti ar autortiesībām un kultūras jautājumiem. Bieži vien tiek domāts, ka kultūra un e, ekonomika ir pretstati. To gribētu noliegt un apstrīdēt. Kultūra arī ir atsevišķs sektors, kas rada darba vietas, kas uh, iedod arī savu ieguldījumu IKP un kultūras attīstība un atbalsts ir arī atbalsts ekonomikai. Otrakārt, ja mēs vēlamies uh, piesaistīt darba ņēmējus, um, tad uh, tur, kur ir kultūra, tur arī um, labprāt uh, dzīvo inženieri un citu profesiju pārstāvju, mūzika, teātris, modernie mēdīji un apmācības iespējas, tas ir ļoti svarīgs pamats, lai piesaistītu profesionāļus arī no uh, Uh, valstīm, kas nav Eiropas Savienībā. Treškārt, kultūra ir uh, produkts, ko cilvēki labprāt pērk. Es gribētu apgalvot, ka sabiedrība, kas visu laiku um, aizvien vairāk noveco, aizvien vairāk naudu investē kultūras piedāvājumos. Mums vajadzētu kultūru uztvert arī kā tādu saprātīgu uh, un pievilcīgu piedāvājumu mūsu pilsoņiem ikdienā. Jautājums, kā aizsargāt autors, rakstniekus, um, komponistus par uh, šo piedāvājumu izstrādāšanu? Nu, agrāk bija vienkāršāk, jo bija fragmentēti tirgi, Uh, piemēram, grāmatas tika pārdotas tikai grāmatnīcās, bet tagad ir digitālā pasaule, un uh, mani dienesti tiks apvienot manā ģenerāldirektorātā, un tāpēc kopā ar jums es gribētu turpmākajos mēnešos uh, rast jaunu regulējumu autortiesībām, kas sagrabā līdzsvaru starp pilsoņu interesēs, lai pilsoņi varētu arī izmantot kultūras piedāvājumus, uh, un lai tie būtu pieejami un uh, viņi tos varētu atļauties. Un lai nebūtu tā, ka citi tos var atļauties un citi nevar. Tāpēc šeit mums, uh, mūsu priekšā ir ļoti interesants uh, um, uzdevums, ko es aprakstīju ar šo līdzsvaru, un tāpēc uh, ar kultūras komiteju turpmākajos mēnešos pie šiem jautājumiem strādāšu. Paldies! Paldies! Paldies. Now we go to the question and answer session. Paldies, komisāra eh, kandidāta kungs, un tagad jautājumā atbilduši laiks. Pirmais no EPP grupas jautātājs Kastīlo de Veras kundze. Paldies, priekšsēd, komisāra Ettinger. Sirsnīgi sveic jūs. Digitālā ekonomika ir ļoti nozīmīga Eiropas saimnības izaugsmē, konkrēt spējai par to šaubu nav, fakti runā skaidru valodu. Pagājušajā sasaukumā komisija veic svarīgas pasākums vienotā tirga radīšanai e, digitālajā jomā. Un telekomunikācija e, nozarē tas bija īpaši svarīgi. E, te runa par viesabonēšanas maksājumiem. Eiropas parlaments paveica liels izmaiņas šajā jomā, pilsoņi to gaidīja, un Eiropas komisijai mm, ir saruna mandāts, vai jūs sarunā ar padomu būsiet tikpat noteikti. Komisijas ierosinājums um, ir zināms, eh, tas ir detalizēti izstrādāts un balsojuma apstiprināts tagad ir bumba padoms pusē. Mēs gaidām padoms pozīciju tuvākā laikā. Itālijas padoms prezidentūra virza šo jautājumu vismaz sarunu ziņā. Es domāju, ka gan attiecībā uz viesabunēšanu, gan arī uz tīkla neutralitāti un citiem E, sensitīviem jautājumiem parlaments ir skaidri iezīmējis pozīciju, un es domāju, ka šī pamata vēlākais nākamā gada pavasarī e, varēs tikt pieņemts e, lēmums attiecībā uz TSM, DSM regulēšanu. To es jums apsolu. Un tas būs kā lakmus papīriņš um, um, tam, vai šie jautājumi tiks izlemts tā, kā mēs to visu gaidām e, komisijā. E, paldies, e, komisāra kungs. Un tagad es un D grupas vārdā Martīna Vērnere. Kodāmais komisāra Ettinger. Ātra, efektīva infrastruktūra ir ļoti nozīmīga, lai Eiropas reģionus savienotu. Taču tam ir vajadzīgas būtiskas investīcijas. Tikai tā mēs tosimies īstai digitālai sabiedrībai kā Eiropa un Eiropas Savienība var gādāt, lai privātās un valstiskās investīcijas tiktu izdarīts, kas ir nepieciešams šīs infrastruktūras izveidēji, un kā mēs varam tieši arī lauka reģionos šo infrastruktūru ātrāk virzīt. Eh, bija runa par 500 miljārdu, par 300 miljārdu investīciju. Eh, cik eh, Eh, no šīs summas jūsu eh, pārziņā tiks investēts un kā tas tiks īstenots un ko Eiropas komisija darīs, lai kļūdas un kavēšanās 4G tīkla ieviešanā attiecībā uz 5G tīklu eh, neatkārtotu. Mūsu mērķim ir jābūt digitalizācijā kļūt par flagmaņiem visā pasaulē, arī attiecībā, arī ar infrastruktūras attīstības palīdzību. Jums laiks beidzas, saka priekšsēdz. Deputāta Vērners kundze, tiešām 5G uh, eh, pieder nākotne, mēs ticam, ka tā ir tehnoloģija, kurai piederēs nākamais gadu desmits, tādēļ, vai nākamā desmit gada, tā tad būs 5G desmit gadi, un eh, kļūdas, kas eh, notika īstenojot 4G infrastruktūru, tās nedrīkst atkārtoties ar 5G infrastruktūru no komisijas puses. Par Eh, valsts tēriņiem eh, un privātiem tēriņiem. Galveniem investīcijām jānāk no privātās sektora. Bet, lai tas tā notiktos, ir jābūt viedai likumdošanai, gudrai likumdošanai, kas veicina šādas investīcijas. Un mums arī jāapzinās, ka uh, eh, IKT infrastruktūra uh, konkurē enerģētikas uh, Uh, un citām infrastruktūrām gan Eiropā, gan ārpus tās. Otrakārt, uh, visur, kur nepieciešams, ir arī jārod līdzfinansējums, īpaši lauka reģionos. Gan dalībvalstīm, gan reģioniem attiecībā uz subsīdijām ir jārod, uh, teiksim tā, dāsni risinājumi Eh, lokālā, reģionālā līmenī infrastruktūra jāstiprina, eh, bez tā neiztikt. Un tieši tādēļ es ar jauno kolēģi eh, konkurences jautājumiem komisijā es risināšu šo jautājumu, kā vadlīnijas, kāds būs vadlīnijas attiecībā uz jautājumu, kad dalībvalstī vai reģionam ir atļauts līdzfinansēt, subsidēt, lai šie noteikumi būtu elstīgi, lai nebūtu tā, ka kāds eiro, kas ir domāts IKT infrastruktūras attīstīšanai, e, tur nenonāktu pārāk ierobežojošu noteikumu dēļ. Paldies, e, komisāra kandidāta kungs. Tagad ECR grupas vada Hans Olaf Henkel kungs, vicepriekšsēžu kungs. Es visu savu dzīvi esmu pavadījis digitālajā ekonomikā, uh, un tagad eh, kļūs par politiķi. Jūsu eh, gadījumā ir otrādi, taču klausoties jūsu prezentāciju, man liekas, ka jums veids ar to labāk nekā man. Jūs esat izteicies, ka enerģētika eh, dažās jomās tiek darīts par daudz, citās par maz. Vai digitālā ekonomikā nav tāpat? Piemēram, Eiropas saimnība pilsoņiem e, e, it kā grib izteikt priekšraksts, cik pilsoņiem ir jāiepērks internetā. Es domāju, ka man nav jāskaidro jums, ka tas ir, e, nav liederīgi. Jautājums, vai jūs šādas mērķis nākotnē atstāsiet valstu pašu ziņā? Vācija ir digitālā darba kārtība. Francijā ir France Numerique programma, bet šīs programmas nekādīgi nav savstarpēji saistītas. Uh, Ko jūs darat, lai no šīm digitālām ekonomikām, kas ir dalībvalstīs, tiek veidots viena īsta eh, Eiropas vienotā digitāla ekonomika eh, rastos? Deputāte Henkelkungs, es eh, ar izbrīnu un cieņu lasu, cik lielā mērā darbvietas pilsoņi, viņiem visādi priekšraksti, darba dienas laika un tā tālāk tiek noteikti no ES puses. Nu, e, tās ir īstenībā tikai prognozes, tie nav priekšraksti. Um, tas ir domāts kā stimuls. Pēdējo piecu gadu laikā es esmu pūlējies uh, uh, saviem padotiem uh, norādīt, ka ar šīm prognozēm nevajadzētu pārlieku aizrauties. Bet, piemēram, radīt prognozi cik lielā mērā uh, iepirkšanās tiešsaitē uh, būs ar pieaugošu nozīmi tieši skaitlīskā izteiksmē tuvāko gadu laikā, un uh, kādas izmaiņas tas nesīs tirgumu, un uh, kādas prasības tas radīs likumdošanai, man šķiet tas ir svarīgi. Varbūt ne uh, tik uh, pedantiski nosakot to, kā jūs norādījāt, bet uh, E, tomēr likumdošanā balstīties uz e, šādām prognozēm, es domāju, tas tomēr ir liederīgi. Lūdzu, e, atvēliet man pusgadu, un tad um, jūs redzēsiet, kāda mums ir uh, priekšstat jaunai, jauniem uh, likumdošanas pasākumiem, uh, kas, manuprāt, ES līmenī nepieciešami un kur ar aicinājumiem vai finanšu stimuliem moderēšanu vien nepietiktu. Vēlos veicināt ES digitalizāciju ar iespējami mazāk jaunu likumdošanu. Paldies, komisāra kandidāta kungs, jūs arī ļoti precīzi ievēlēja, ievērojat jums atvēlēto runāšanas laiku. Tagad Melināras kundze no zaļiem. Paldies, komisāra kungs. E, digitālā Eh, pasaulē viens personas sabiedrībām ir liela nozīme, vai jūs šos sīkuņāms eh, grasties atbalstīt, un kā jūs vispār tās vērtēt, vai jūs piekrītiet kritiķiem, kas uzskata, ka tie nemaz nav uzņēmumi, bet vienkārši tā tiek apietis eh, sociālie standarti, jeb šim šķiet, ka šie uzņēmēji drīzāk un Um, vai komisijas Small Business Act, um, mazu uzņēmumu likumu, ko Ferhoigen kungs, jūs amāšu priekšējais vēl radīja, um, um, Tātad, uh, kā jūs to vērtējat un um, kā jūs to virzīsiet uz priekšu arī turpmāk? Tātad, tas bija Aldis jautājums, liberāļi. Jā, uh, attiecībā uz jauniem uzņēmumiem, uh, rodas gan jautājums dažkārt par uh, viltus uh, um, pašnodarbinātību, bet to var gan pārbaudīt. Un uh, mēs nedrīkstam uh, tomēr arī uh, vērtēt visus jaunos uzņēmumus kā vienkārši izvairīšanos no nodokļiem vai tam līdzīgi. Uh, E, e, tieši šie jaunie uzņēmumi e, rada jaunus stimulus daudzās mūsu tautsēmniecības nozarēs, kaut vai pārtiks ražošanā. Un šeit, ja runājam tieši par IKT, mēs redzam, ka uzņēmumi, kas pirms 20 gadiem vēl bija vadoši, vairs nemaz nav nozīmīgi šodien. Pēdējo desmit gažu gaitā es piedzīvoju, kā Bosch telekomunikācija jomā cēlās un krita. Uh, Eh, un Nokia pirms astoņiem gadiem vēl bija globālais līderis. Tagad <clears throat> eh, Microsofts pārņem šo uzņēmumu tādēļ, ka tas eh, draudē bankrotēt. Uzņēmumi ASV, šie lielie, visi ir jaundibināti viens paudzes laikā Bāden-Virtembergā. SAP uzņēmums joprojām dibinātājs ir Eh, uzraudzības padomas vadītājs. Tātad eh, es domāju, ka mēs varam atgūt zaudēto attiecībā uz ASV arī eh, tādā veidā, ka jauniem uzņēmumiem radam iespēju globālā ekonomikā ātrāk attīstīties. Tas ir jāveicina universitātē, radot tam labas priekšnoteikumus arī riska kapitāla, un es domāju, ka lielie mazie tā nav pretruna. Liela telekomunikācija. Uh, uh, uh, Eh, uzņēmumi var reģionam nākt par labu, bet arī uh, eh, IKT joma ir tā, kurā uh, tiešām uh, it īpaši var plaukt uh, sīki uzņēmumi, mazi uzņēmumi. Paldies, komisār kungs. Un tagad gojas vārdā Kornēlija Ernstas kundze. Paldies, komisār kungs. Man ir jautājums par in informācijas tehnoloģijām. Padome lēma un parlaments eh, arī lēma par eh, masveida izspiegošanu pilsoņu, un tas attiec uz jūsu jomu. 92., 98. un uh, eh, 132. jautājums, ko jūs darīsiet, lai uh, brīvā programmatūra izplatītos un lai Eiropas uh, informācijas komunikācija jom attīstītos? Ko jūs darīsiet, lai uh, Eiropas informācijas uh, tehnoloģiju uzņēmumu attīstītos? Tika prasīts uh, Digital New Deal, tāds kā jaunais darījums liels. Uh, digitālajā jomā. Ko jūs darīsiet konkrēti tā labad? Jūs atbildi. Eh, jūs, jūs septiņu gadu budžetā eh, apsvērsim 2020 eh, esat paredzējuši daudz vairāk līdzekļu pētniecības attīstībai, un jo īpaši IKT sektorā, digitālajā sektorā, apmēram 20% līdzekļu ir paredzēti. Uh, Es gribu turpināt darbu, ko pētniecības eh, komisārs eh, veiks, lai apspriestu tādus rūpniecības projektus, kas bez Eiropas līdzfinansējuma nebūtu realizējumi. Tas ir process, kas eh, ar daudz lielākiem līdzekļiem, kas ir paredzēti turmākajos gados, būs ļoti izšķirīgi svarīgs. Otrakārt, es uzskatu, ka padome ir lielā mērā šeit atbildīga. IKT cilvēki um, ir jāsagatavo jau šobrīd, ir jābūt izglītības programmām. Mums ir jādara viss, lai izglītībai un arī akadēmiskajai izglītībai dalībvalstis piešķirtu vēl lielāku nozīmi. Jā, Eiropas līmenī arī mēs vēlamies stiprināt pievienotās vērtības veidošanu Eiropas līmenī, bet uh, Es gribētu nosaukt piemēru. Iepriekšējā darbā es katru gadu pārbaudīju, kā piemēram Hewlett Packard vai IBM, um, spēcīgas uh, attīstības vietas uh, turēja Eiropā, Vācijā. Un mums vajadzētu arī Eiropu atvērt investoriem, kas uh, savu pētniecību un attīstību uh, Uh, grib īstenot nevis kaut kur uh, silikona, uh, silīcija ielajā, bet Eiropā. Un tāpēc mums ir jārada priekšnosacījumi darba vietām un vērtības radīšanai tiem investoriem, kas vēlas investēt Eiropā. Paldies! Paldies! Tagad zaļo vārdā Rēmona kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Godātais komisāra kungs! Vispirms gribētu jums uzdot uh, Jautājumu par tīkla neutralitāti. Jūs nesen teicāt, ka pakāpju veidīga tīkla uh, neutralitāte būtu labāka nekā absolūta, un uh, uh, tu par to biji neizpratnē uh, speciālisti, un tas ir tad kā ar grūtniecību, nevar būt nedaudz uh, uh stāvoklī, ja ir vai nav. Uh, Un uh, tīkls ir vai nu ir neitrāls vai nav, tāpēc šāda pakāpveidīga tīkla neitralitāte izklausās, ka jūs to gribat atcelt un vienkārši to tā aizplīvorot nosaucat. Kā jūs definējat uh, tīkla neitralitāti, kas tad ir tā pakāpveidīgā un ko jūs šeit plānojat darīt? Paldies! Vispirms, um, deputāta kungs, es um, atbalstu to komisijas priekšlikumu, kas tika apspriests un pieņemts komisijā un kas bija ar pie, kļuva arī par pamatu likumdošanai. Un tāpēc uh, es to uzskatu par pareizi, man nav iebildumu pret to. Un tāpēc arī teicu, ka parlamenta rezolūciju uh, uzskatu par pārliecinošu. Mums jādara viss, lai neviens lietojot tīklu nesaskartos ar uh, eh, diskriminējušu situāciju. Uh, lai sistēmu uzturētāju un uh, operatori nevarētu uh, dot priekšroku kādam, kas maksā vairāk un tādējā diskriminēt citus, kas maksā mazgāt, ma mazāk. Tāpēc uh, tas ir sabiedrības interesēs, lai zināmi pakalpojumi uh, būtu prioritāri. Es šeit runāju par sabiedrības interesēm un nevis par privātajām interesēm, nevis uh, uh Uh, par uzņēmuma interesēm, bet par sabiedrības interesēm. Un tur nebū, nedrīkst būt nekāda izņēmuma. Paldies! Darijo Tarbonāno no e FDD. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji, godētājs komisārkungs Ētingerkungs. Šodien Eiropā ne tikai lauku reģionies, bet arī citu vietu ļoti ierobežot var piekļūt internetam. Investīcijas varētu būt vēl mazākas, mazāk pieejamas ņemot vērā jaunos regulējumus. Taču ASV šī deregulācija radījusi tikai un vienīgi vairāk dividendes akcionāriem un mazāk investīcijas. Līdz ar to šādos konkrētos apstākļos uh, atbalstām tikai lielos uzņēmumus deregulācijas gadījumos Eiropā. Kā varēs mudināt veikt uh, investīcijas, uh, lai mazinātu digitālās atšķirības un īstenotu mm, jūsu darbkārtību? Paldies! Atbild atbildi. Alle reģionen. Visi reģioni, visas eh, pašvaldības lauku reģionos uh, ir uh, jāapgādā. Un te nav runa tikai par ekonomiku. Nākotnes skolas bez uh, digitālās pieejas vairs nebūs pievilcīgas skolas, arī amatniekam vajag informāciju un komunikāciju tehnoloģiju sektoru, lai varētu komunicēt ar uh, pasūtītājiem, klientiem. Tas nozīmē, ka visām sabiedrības jomām, un ne tikai uh, ekonomikas sektoriem, um, šāda digitalizācija ir ļoti svarīga, un par to mēs visi esam viensprāts. Ir infrastruktūra, kas uh, ekonomiski atmaksājas un ir tāda, kas ne, nav rentabla. Uh, piemērs no tās jomas, uh, kuras tagad strādāju, no Turīnas līdz Milānai uh, elektrība uh, atmaksājas, tur savienojums rentējas vienkārši tāpēc vien, ka tur ir daudz patērētāju. Uh, piemēram, Rotterdama ķēlne arī tāpat, bet e, no Somijas e, caur Igauniju, Lietuvu un Latviju uz Poliju gāzes cauruļvadu būvēt, vai, piemēram, Maltas vai Kipras apgādāšana un savienošana ar e, kontinentālo Eiropu, tas ir saistīts ar mazu patērētāju skaitu un maziem apjomiem. Un līdz ar to te, tās ir ļoti dārgas infrastruktūras, un šeit ir vajadzīgs uh, sabiedriskais līdzfinansējums. Un tad ir jautājums, vai to finansēs reģioni, dalībvalstis vai Eiropas Savienība. Un es domāju, ka šeit, lai nerastos diskriminācijas starp bagātākām un nabadzīgākām uh, dalībvalstīm, uh, šeit ir jābūt Eiropas finanšu instrumentu līdzfinansējumam. Uh, Eiropas investīcija bankai, struktūra programmām, īpašajām programmām. Tām visām šeit ir eh, jātiek izmantotām. Un tādējādi es gribu iedrošināt reģionus aizvien vairāk šos līdzekļus izmantot digitālajai infrastruktūrai un paralēli gribu darīt uh, visu, lai uh, uh, Junkera programmā tiktu paredzēts arī būtisks līdzfinansējums um, digitālajai darbkārtībai. Priekšsādātais, es jums devu vairāk laika, jo citas atbildes bija īsākas, un tāpēc tagad devu vairāk uh, laika šai atbildēji. Paldies, kolēģi, ka ievērojat laiku, un tagad uh, esam noslēguši politisko grupu jautājumus, un uh, tagad ITRE un kultūras komitejas deputāte. Angelika Nībler pirmā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs kundze, godātais komisāra kungs, vispirms gribētu sirsnīgi pateikties jums par to, ka neskatoties uz to, ka gatavojāties eh, šai uzklausīšanā un tomēr arī piedalījāties eh, gāzes strīda atrisināšanā starp eh, Ukrainu un Krieviju, Un tagad par jauno uzdevumu. Digitālā sabiedrība Eiropā aug līdz pat septiņām reizēm ātrāk nekā citas ekonomikas nozars. Un tik un tā Eiropas ekonomika IKT jomā iepaliek aiz eh, citām tautsēmniecībām. Jūs pats ievadrunā runājāt par šo iedzīšanu. Jautājums, kādi, jūsuprāt, ir lielākie šķēršļi Eiropā digitālās ekonomikas attīstībai, digitālā vienotā tirgus attīstībai un kādas ir jūsu pārdomas par to, kā labāk varētu uh, izmantot kopīgā digitālā tirgus uh, priekšrocības, varbūt par standartizāciju un savietojamību šajā tirgu jūs varētu kaut ko pateikt. Atbildi lūdzu. Es domāju, ka digitālā iekšējā tirgus pabeigšana um, ir īsā atbilde. Uh, Mums joprojām ir 28 atsevišķi digitālie tirgi, tirgus ir fragmentēts, sadrumstalots, un ja Žanklauds Runkers runā par uh, uh, šo te uh, robežu pārvarēšanu, tad viņam ir taisnība. Labi, e, robežas uh, ir svarīgas dalību valstīm, bet digitālajai pasaulē, kas ir globāla, uh, un nepazīst robežas, tad Eiropa ir tā dimensija, kurā mums ir jāstrādā. Un tad pasaules tirgu mēs varam runāt par jautājumiem kā datu aizsardzību, datu drošību un standartiem. Ja mēs vēlamies aizsargāt lietotāju datus un to darīt 28 reizes, tad uh, mēs nebūsim veiksmīgi. Uh, reģionāla aizsardzības lī, uh, noteikumi būs viegli apējami. Uh, Teorētiski būs šī te vara, eh, pilnvars aizsargāt datus, bet eh, tas nedarbosies, un tāpēc ir nepieciešams vienotais Eiropas iekšējais tirgus digitālajā jomā. Otrakārt, infrastruktūras attīstība. Tas ir pats svarīgākais jautājums. Mums ir jāuzlabo um, šī kvalitāte un jāuzlabo kapacitāte, jātiek līdzi līdz mūsu transporta tīklu līmenim. Uh, un ir jāpaplašina un jāinvestē šīs digitālās infrastruktūras attīstībā. Un treškārt, digitālie projekti un uh, pētniecība pasaulē saņem daudz vairāk sabiedriskos līdzekļus nekā šeit Eiropā, un tur mums ir jātiek līdzi. Apvārsnes 2020 ir pirmā iespēja izmantot līdzekļus, uh, var aktivizēt arī privātos pētniecības līdzekļus, un dalība valstis eh, var arī ar savu budžetu šeit piedāvāt līdzfinansējumu. Liels paldies, eh, komisāri, kā amatā kandidāta kungs. Tagad eh, nākamais jautājums no kamervērts kundzes. Jā, komisāra kungs, Regulas priekšlikums, par kur jūs runājāt, eh, mūsuprāt, eh, bija pārāk eh, maz runāja par tīkla neutralitāti un pārāk plaši tika atļauti speciālie pakalpojumi. Mēs pirmajā lasījumā pieņēmām labāku versiju par to, kā labāk nodrošināt tīkla neutralitāti, ar kādiem pasākumiem jūs gribētu uh, atbalstīt kultūras un mēdīju saturu digitālajā pasaulē, vai jūs pārstāvēsiet viedokli, ka tīkla neutralitāte ir jāgarantē visaptverošana un speciālie pakalpojumi nedrīkstētu ierobežot internetu brīvību un būtu jāpiedāvā tikai tur, kur tas ir tehnoloģiski nepieciešams. Jūs tikko runājāt par sabiedrības interesēm, varbūt jūs varētu precīzāk par to izteikties. Jā. Novirzīšanās no tīkla neutralitātes uh, noteikumu, manuprāt, uh, ir pieļaujama tikai tur, kur ir runa par sabiedrības un nevis komerci interesēm. Un tā kā, manuprāt, kultūra ir sabiedrības interesēs, tad uh, nedrīkst būt tā, ka tai tiek kaut kāda negatīva loma piešķirta. Esmu gatavs turmākās sarunās ar jums. Uh, Eh, pastāstīt, ko es saprotu konkrēti ar sabiedrības interesēm, bet eh, varat būt droši, ka man eh, svarīgi ir tikai tie jautājumi, kas ir mūsu līgumu izpildīšanai nepieciešami un mūsu vērtību ievērošanai nepieciešami jautājumi, un nevis kaut kādi jautājumi, kas ir saistīti ar peļņas gūšanu. Šeit ir runa par labāku tīkla lietojamību. Thank you. Mr. Paldies, komisār kungs. Tošinovska kungs, lūdzu. Vážený pane komisaři, můj dotaz eh, bude směřovat do oblasti. Paldies, eh, komisār kungs. Mans eh, jautājums ir par mākoņu datošanu. Eiropas komisija nesen pieņēma paziņojumu par datos bāzētas ekonomikas attīstību Jūs atbildējāt uz Henkel kungu jautājumu, un tāpēc gribēju jautāt, kādi soļi būtu jāspēr, lai labāk izmantotu eh, mākoņu datošanu un lielu datu apjomu apstrādi, vai jūs vēlaties šeit piedāvāt specializētu likumdošanu, lai tas nebremzētu attīstību? Paldies! Für die zweite Frage, ob wir eine europäische. Man ir Jā, par otro jautājumu. Vai ir vajadzīga es likumdošana mākoņu datošanai? Es eh, gribētu nedaudz laika izlūkties eh, tam, jo es negribu nākamgad vēl prezentēt tam likuma projektu. Otrakārt, pierādījums tam, kādu mēs nozīmi piešķiram mākoņu datošanai, es gribētu savu otro ģenerālu direktorātu DG, Digit minēt. Mums ir skaidrs mērķis nākamo 5 gadu laikā mūsu komunikā, e, komisijas iekšējā komunikācijā datu saglabāšanu, apstrādi, e, tajā izmantot mākoņu datošanu. Un līdz ar to <clears throat> kļūt arī par tādu e, pilotprojektu nacionālā un reģionāla līmeņa pārvaldes iestādē. Es domāju, ka mūsu digit ģenerāla direktorātam ir ne tikai šāda funkcija, eh, kas atbilst tās tiešiem uzdevumiem, bet eh, arī eh, mēs varam kļūt par paraugu, izmantojot modernu in, IT infrastruktūru modernai pārvaldībai Eiropā. Paldies! Mircea Diekonu. Paldies, priekšsēdētāji! vai jūs ievērosiet arī komisijas paziņojumu 272 slipsvīta 2014 attiecībā uz kino uh, digitalizāciju, ja jā, kādā veidā šīs uh, fórums tiks izveidots, uh, lai varētu iesaistīties visas interesētās puses, kā Eiropas uh, komisija arī praksē piemēros eh, šī fóruma secinājumus, un vai būsiet arī atvērti sadarbībai ar parlamentu pie šī jautājuma? Es pats esmu kino paudzes loceklis. Maniem vienaudžiem kino nedēļas nogalē brīvajā laikā bija svarīgs faktors Un es domāju, ka šis filmas piedzīvojums kopā ar draugiem, ne tikai mājās, sabiedrībā, eh, kurā mēs varam arvien vairāk vienas personas mājasemniecību, eh, ir veicināma. Eiropā arī mazās pilsētās, mazos pa, eh, novados kino izplatība būtu veicināma pašvaldības ir atbalstāmas šajā ziņā. Un Al, komisāra Almūnijas vadlīnijas, ko viņš pirms pusgada izstrādāja, un, un es arī līdzdarbojos to izstrādē, eh, piešķīra diezgan lielu elstību eh, kino kultūras veicināšanai dalību valstīs un filmu nozares. Un e, šeit mēs uzskatām arī subsidēšanu e, e, par mazāk problemātisku nekā citās nozarēs. Es labprāt ar jums pārspriedīšu, ko mēs vēl varam konkrēti darīt šo vadlīniju īstenošanā praksē. Paldies, Martīna Mihelses kundze. Ettinger kungs. Droši vien jūs pazīstat UNESCO definīciju par kultūras divējādo raksturu. Ņemot to vērā, kā jūs uh, stāsties pretī uh, kultūras komercializācijai? Un ko jūs darīsiet, lai kultūras un valodu daudzveidību veicinātu, vai jūs to aizstāvēsiet? Arī, piemēram, sarunu procesā ar, e, par TTIP nolīgumu. Komisijas sarunu mandātā, ko tā ir saņēmusi, un kas ir saskaņots ar jums, kultūra, apzināti e, e, ir izslēgta no šī saruna mandāta jo eh, kultūru nevar uh, tikai uh, no ekonomiskā viedokļa skatīt. Es stingri reiķinos ar to, ka komisija, kas stāsies uh, novembrī uh, amatā, uh, nekādi šo mandātu nemainīs. Ir jomas, kuras amerikāņu partneriem vēlas, uh, uh, par kurām runāt, un ir tādas, par kurām mēs nevēlamies, un kultūra ir viens šāds piemērs Otrkārt, arī Eiropas līmenī ir kultūras politikā, eh, tādēļ arī ir jābūt, bet eh, kultūra, tātad teā, kultūras iestāžu teātru, eh, valsts teātru, privāto teātru veicināšana, muzeji, mūzijas skola, mūzikas augstskolas, mākslas skolas, akadēmijas, šie jautājumi ir principā vairāk dalību valstu un arī reģionu vai pašvaldību ziņā, un tā tam arī jābūt nākotnē. Tad es domāju, ka e, tur, kur e, tas ir apdraudēts, dalību valstīm vajadzētu skaidri e, norādīt, kāda ir kultūras nozīme izglītībā, audzināšanā, vērtību, e, veicināšanā, vēstures uh, izpratnes veicināšanā Eiropā. Esmu lepns, ka manā dzimtajā Bādens Virtembergas pavalstī ir uh, daudz <clears throat> kultūras uh, um, iestāžu. Šī daudzveidība ir tik bagāta kā reti kur citur, ar to mēs lepojamies. Un, uh, Protams, ka arī kultūra nedrīkst tikt pilnībā uh, komercializēta. Tam tā ir jābūt arī nākotnē. Paldies, Mišel Remon kungs. Kolēģi, jūs pirmais jautājums bija kā ITRE komitejas deputāts, tagad kā kultūras komitejas deputāts. Lūdzu, dod jums vārdu. Jā, Paldies, priekšsēd. Um, jūsu resoru nosaukums digitāla ekonomika un sabiedrība. Man ir jums jautājums par mēdī eh, koncentrēšanos eh, un kontroli Mēs Eiropā esam sapratuši, starp, ka starp privātām interesēm un valsts uh, uzraudzītiem uh, vai valsts uh, uh, raidstacijām ir jābūt kaut kam pa vidu. Un tas ir uh, raidstacijas, uh, kas tiek uzraudzīts no valsts puses uh, kaut kādā mērā. Bet tomēr ir arī vērojama pavisam cita tendence. Liela uzņēmuma, uh, it īpaši jau Google, kontrolē internet tā būtiskas daļas, un Eiropas uzņēmumi ir gatavi eh, arī eh, šo kontroli pastiprināt, kas ir tāda nevēlama kontrola Ungārijas valdība, piemēram, kā jūs aizstāvēsiet eh, šo brīvību internetā, lai šo valsts kontroli pārlieko nepieļaut, kā jūs kontrolēsiet vai ierobežosiet valdības un privātos uzņēmumu šajomā. Atbild man pārliecība tāda, ka pilsonis, kas pērk, izmanto medijas, eh, izmanto brīvojā laikā vai darbā, tas ir mūsu eh, partneris. Tātad mūsu pilsoņi, mūsu Eiropas pilsoņi izglītošana par to, kā mēdī būtu intensīvi eh, izmantojama pareizi, tas ir pirmais. Ja pilsonis nebūs mūsu partneris, tad mūsu darbam nav liels jēgas. Otrakārt, ēs e konkurences tiesības Eh, tām ir liela nozīme. Eh, eh, tās ir arī jāpastiprina e, ar, e ar ES konkurences, ar nacionālā līmeņa konkurences likumdošanu. Un gribu arī piebilst to, ka bez manas stingras iebilšanas un maniem neatlaidīgiem jautājumiem Google uh, Eh, eh, lieta būtu izlemta februārī, martā un izbeigta, bet tagad tā tiek pārbaudīta ar 18 eh, prasītājiem un visrūpīgi pārbauda viss arguments. Tādēļ es domāju, ka <clears throat> šī vara ir jāapzinās un jāierobežo, jākontrolē. Mēdiem jābūt objektīviem. Mūsu mediji, mūsu izdevniecības, uh, arī ir struktūrāla izmaiņa procesā, un mums ir jādara viss, lai e, šīs struktūrālās izmaiņas nenoved pie e, monopolizācijas, bet e, analogā digitālā tiešsaites vai uh, citi mēdīji paliktu neatkarīgi. Pēdējais, jūs pieminējāt vienu Eiropas valsti, ir bāžas, ka nacionālā politika mediju daudzveidību vai mediju investoru uh, Eh, aktivitātes var mediju vidi izmainīt, un Eiropas komisija darbojas šajā jomā, cik nu tās pilnvars to ļauj komisāra Redingai ieguva Ungārijā ne tikai draugus iespēju robežās, eh, tā tad arī šis darbs tiks turpināts, lai eh, daudzveidību saglabātu, mērī daudzveidību. Paldies! Vārds Rodžeram Helmeram. Labvakar, ētīgai um, kungs. Atceros, ka dažus mēnešus apakaļ jūs teicāt, ka Eiropērs nevar atļauties uh, turpināt vienpusēju uh, politiku īstenošanu un dienu pēc tam jūs kolēģis toreizējais uh, komisārs Tajānī teica, ka jā, Eiropā mēs īstenojam industriālos laktiņus. Gribētu zināt, vai jūs joprojām pieturties pie šī viedokļa, ko jūs paudāt toreiz. Un, ja jā, es gribētu zināt, vai esat iecerējis arī informēt jūsu uh, um, um, sekotāju ko, enerģijas komisāra amatā Kaņets kungu, lai nodrošinātu konkurētspējīgas enerģētikas cenas Eiropā. Varbūt, ka šajā jomā jūsu sekotājiem būs vairāk panākam nekā jums. Piekrīt jums pilnīgi tajā ziņā, ka enerģētika un digitālā infrastruktūra ir ļoti nozīmīgas Eiropas pievienotās vērtības radīšanai, eh, rūpniecības eh, nozars saglabāšanai Eiropā. Tik nozīmīgas vismaz, cik uh, uh, izglītotam darbspēkam. Protams, Eiropā enerģija ir dārga bet sacīšu arī to, ka dalību valstu līdzatbildība šeit gan arī ir jā, jāredz. Mēs neapliekam uh, elektroenerģiju ar nodokļiem, to dara dalību valsts. Mēs tikai cenšamies pilnveidot vienoto tirgu, un mēs varam pierādīt, ka bez uh, šāda vairuma tirga, kas ir kļūst par vienoto tirgu, uh, elektroenerģijas cenas būtu dārgākas nekā tās ir šodien. Mēs vērojam krītošas cenas šajā jomā. Un ar gāzes tirgu daudzveidošanu, um, lielā konkurence šajā jomā mēs esam uh, iedarbojušies, lai gāzes cena nepjauk tā, kā tas ar monopoliem būtu varējis notikt. Gāzes un naftas cenu stratēģija vieda pat labam tiek izstrādāta, un es jums nākamnedēļ savu uh, izmaksu analīzi prezentēšu. Tā ir gandrīz gatava, jo oktobra sākumā es to prezentēšu. Tas attiec pirmkārt uz primāro enerģiju. Tātad kādas ir izmaksas no pētniecības līdz um, m, uh, gab, glabāšanai gatavā izstrādājuma. Uh, Tātad uh, mēs arī turpmāk strādāsim uh, tajā virzienā, lai konkrēti spējīgas cenas veicinātu. Paldies, Mārtiņš Zonenborns! Ettinger kungs, vai jūs, būdams digitālais komisārs, iestāsieties par e, tiesībām tikt aizmirstam internetā, un kā jūs novērsīsiet, ka šādas informācijas tiek netīšām dzēsts. Piemēram, jūsu e, izteikumu par Hans Filberger nācijas, nacista e, pagātni, jūsu e, ierosinājums motociklus aizliegt, e, un jūsu draudzeni grib uh, uh, iepirkšanās centri izriekot, un jūsu leģendārais izteikums muļķīgi, ka vairs nav karu gaidām, un ka jūs gribējāt švābu inkunādas pārdotas, kas tas vispār ir, un ka jums nācās atvadīties no autovadītāja tiesībām 1,4 promilēm. Kā jūs eh, novērsīsiet, ka tas tiek eh, no interneta dzēst? Vai jūs varētu lūdzu angļu valodā atbildēt šo jautājumu? Es eh, atbildēšu jautājumus, centīšos, bet jūsu pavēles es tikai izpildīšu, cik no to, nu, tas būs manā ziņā. Tātad, tiesi, informācijas dzēšana no interneta, tas bija komisijas priekšlikums, to mēs ar komisāru Redingu eh, kopīgi izstrādājam, un to es arī turpmāk atbalstīšu. Tās ir cilvēku pamatiesības, tur, kur dati un fakti ir noglabāti, eh, ir uzglabāti, kas nav eh, sabiedrības ieinteresētībā. ka tie tiktu uzglabāti, tie tie var tikt dzēsti, to jūs labi zinat, un inkunābli ir vēstures priekšmet, kurus Bādenvirtembergas viena uh, e, distiltīgai ģimene reiz gribēja pārdot, un tas ir sen nav vairs aktuāls jautājums. Es pirms 25 gadiem zaudēju autovadītāju tiesības, es vairs nevadu automašīnas, un to es atzīstu. Uh, e, cilvēki kā jūs vienmēr to atcerēsies, to es uh, respektēju, kas ir politiķis, tam ir visu mūžu uh, jāvar arī um, atbildēt par saviem darbiem un nedarbiem. Thank you, Mr. Commissioner Designate. For... Paldies, komisijas amata kandidāta kungs par jūsu atbildi. Tas bija otrais jautājums rauns. Visas politiskās grupas un pie politiskajām grupām nepiedarījušie izteicās. Tagad nākamie jautājumi. Antonio Tajānī. Komis Komisāra kungs, dargais Ginter, jūs bijāt viens no Barozo komisijas komisāriem, kas aktīvi strādāja, lai Eiropai izstrādātu jaunu, modernu rūpniecības politiku. To ļoti labi zinu. Uzskatu, ka jūsu darbs arī Junker komisijā eh, noteikti ir šajā virzienā. Dažas nedēļas atpakaļ Paskals Lamija Eiropas komisijā prezentēja ziņojumu par eh, uh, eh, frekvenciju platjoslas izmantošanu. Nepieciešams tātad kontrolēt uzņēmēju darbību un audiovizuālo nozari. Uh, kā arī nodrošināt sadarbību starp uh, valsts un privāto sektoru un uh, nodrošināt uh, bezmaksas piekļuvi internetu saturam. Kādā veidā jūs esat iecerējis īstenot šo ziņojumu un kā atbildēsiet arī uz uh, lielo ārpus Eiropas uzņēmumu uh, aktivitātēm uh, internetā, piemēram, Google un tā tālāk. Kāda būs tātad nākotnes Eiropas politika audiovizuālajā jomā un kādas iniciatīvas arī esat iecerējis īstenot, lai nodrošinātu arī uh, zemes digitālajai platformai līdz 2030. gadam, kā to piedāvāja mūsu bijušais kolēģis komisārs Lamī. Paldies! Der Bericht von Lamīkunga ziņojums, manuprāt, runājot par analīzi, bet arī par perspektīvu, ir uh, tiešām ievērojams, un tāpēc es viņu neierobežot atbalstu. Tas varētu kļūt par uh, mērauklu mūsu rīcībai, šis ziņojums. Eiropā ir uh, ļoti dažādi, ļoti daudzveidīgs audiovizuālais piedāvājums, un lielā mērā tas ir arī ļoti kvalitatīvs. Uh, Ko mums vajadzētu sasniegt? Runājot par audiovizuālo piedāvājumu, mums vajadzētu to ļaut izmantot vairāk pārobežu kontekstā. Vēl uh, valodu robežas uh, pastāv un nav tāda Eiropas uh, telpa šajā jomā. Ir atšķirīgi finansējuma veidi audiovizuāliem pakalpojumiem un produktiem. Un, manuprāt, mums uh, vajadzētu būt atturīgiem, uh, un uh, šādu finansējumu arī turpmāk nodrošināt. Piemērs, es zinu, ka ir dalībvalstis, kurās uh, privātā televīzija ir ļoti aktuāla un ļoti laba, un es zinu, ka ir cits dalībvalsts, kur šī privātā televīzija ir sliktāks kvalitātes un ziņas un politika un ekonomika ļoti maz tiek atspogļot tur sabiedriskos uh, kanālus arī nākotnē vajadzētu nodrošināt un nevis tikai skatīt kā konkurentus tirgū un, piemēram, um, šīs uh, nodevas uzskatīt par valsts atbalstu. Tāpēc šī daudzveidība finansējuma veidā un citās jomās būtu arī turpmāk jānodrošina Eiropā. Jūs minējāt rūpniecību. Es jums piekrītu, es arī esmu nobežījies par to, ka uh, industriālā ražošana Eiropā uh, Um, vairs nav tik svarīga. Bija prognozes, ka tas drīz novecos, bet es domāju, ka uh, spēcīga rūpniecība mums ir vajadzīga nākotnē, bet arī spēcīgi pakalpojumi finanšu, IKT uh, pakalpojumu, un tāpēc IKT un rūpniecības savstarpēji integrācija ir izšķirīgs svarīgs uh, faktors, lai mūsu rūpniecības nozars varētu izturēt globālajā konkurencē. Tagad savanāto kungs lūdzu. Grazie, prezident. Lielas paldies priekšsēdētājus veicu komisāru Ettingeru, kurš arī ziņoja, ka esošajos Eiropas, ko, esošas eh, konkrētas spējas eh, noteikumi rada ārkārtīgi liels problēmas telekomu uzņēmumiem eh, globālajā konkurētspējas tirgū. Tas tiesa, ka esošie noteikumi bremzē Eiropas uzņēmumus. Es domāju, ka Ir ļoti svarīgi eh, pieņemt tādu likumdošanas pakotni, ko Eiropas parlaments apstiprināja aprīlī par uh, telekomunikāciju vienoto tirgu. Man gribētu zināt par šo jautājumu, ko jūs domājat. Un vēl viens jautājums, kā jūs esat iecerējuši mm, garantēt konkurenci starp dažādiem uzņēmiem, kas strādā šajā nozarē, lai arī tiktu ievērota uzņēmumu un arī patērētāju tiesības, kā arī tiktu kontrolēta lielo uzņēmumu pēļņa, lai šī pēļņa arī kļūtu par investīcijām uh, digitālais infrastruktūrās un ne tikai dividendēs. Paldies! Telekomunikācijas uh, pirmkārt jau ir pilsoņu interesēs sniegts pakalpojums, lai veicinātu saziņu uh, pilsoņu starpā, lai viņi varētu piekļūt informācijai. Un rūpniecības nozarēm šeit ir Tātad šie nozarei šeit ir pakalpojums niedzēja loma. Vienotā tirgus regulējums, manuprāt, to arī ņem vērā, un tāpēc es tagad ceru, ka padome drīz pieņem savu pozīciju, un turpmākajos mēnešos starp parlamentu padomu un komisiju tiks pieņemts lēmums. Starp citu, ir eh, daži, kas saka, ka mēs šeit uzdrīkstamies izvēlēties pie, jaunu piemēru, uh, ka mums vajadzētu pieņemt jaunu likumu. To es neuzskatu par piemērotu. Ja mēs nenoslēgsim līdz šim iesākto darbu veiksmīgi, tad mēs zaudēsim trīs gadus. Uh, Mēs taču varam uh, vienmēr pieņemt vēl labākus priekšlikumus, kas visu papildina un uzlabo, bet ir svarīgi, lai šis regulējums turpmāko mēnešu laikā tiktu pieņemts, lai tas tiktu piemērots un turpmākajos gados tad to var reformēt, ja nepieciešams. To visu noraidīt tagad nebūtu pareizais ceļš. Pēdējos gados, runājot par patērētā aizsardzību, bet arī Uh, telekomunikāciju lietošanas jomā daudz esam darījuši patērētāju labā. Un šeit viesabunēšana ir svarīgs faktors, proti vairs dalībvalstu robežas uh, nav cenu faktors. Uh, Eiropā būtu jābūt eh, vienalga, vai jūs esat savā valstī vai ārzemēs digitālo pakalpojumu jomā. Un tāpēc es domāju, ka pilsoņiem šeit ir panākts būtisks progress. Jūs runājat par dividendēm. Esmu pamanījis, ka lielākā daļa eh, telekomunikāciju uzņēmumu biržā īpaši eh, labi nepelna un nevar izmaksāt dividendu saviem akcionāriem, Tas ir tāpēc, ka šie uzņēmumi pasaules tirgu nav pietiekami liela spēlētāji, un tāpēc mums ir vajadzīga daudzviedība reģionos Eiropā, reģionālos piedāvātājus, bet jāuzdod arī jautājums, kāda ir mūsu telekomunikāciju nozars politika. Ja jūs raugāties uz lieliem spēlētiem ASV, tad uh, pie mums uzņēmumi nav pietiekami lieli, lai ar viņiem konkurētu. Ir uh, vajadzīgi daži vismaz, kas var konkurēt ar lielajiem pasaules uzņēmumiem. Un šeit ir jāapspriež šāda attīstība turpmākajos gados. Krasnodēmski kungs lūdzu. Jedniem z ličnych. Paldies, priekšsēdētāji. Internetu i tehnoloģiju. Liels paldies. Priekšsēdētāji. Między... Runājot par problēmām informācijas tehnoloģiju jomā, šeit ir eh, zināma pretruna, runājot par pieeju kultūras vērtībām, jauniešiem tas ir ļoti svarīgi. Mēs eh, vēl atcerēsimies eh, visu Eiropas kustību pret akta, bet no otras puses ir arī autortiesības, un šeit es redzu pretrunu. Tur ir potenciāls konfliktiem, un tas ir bīstama kultūrai. Jautājums, kā jūs eh, vēlties cīnīties pret šo uh, um, pretrunu vai dilēmu. Es iestājos par uh, stabilu autortiesību aizsardzību. Es uzskatu, ka nākotnē mēs gūsim Eiropas pilsoņu atbalstu tikai tad, Uh, viņu, uh, tad mudināsim viņus strādāt kā uh, autoriem un piedāvāt kultūras pakalpojumus uz skatuves, mūzikas, literatūras jomā tikai tad, ja tas būs arī viņiem veids, kā pelnīt iztiku. Tas nozīmē, ka šīs tiesības ir skaidri jāreglamentē. Uh, darbu autoriem ir jābūt pienācīgi aizsargātiem, lai nākotnē mums vēl būtu autori. Un no otras puses, digitālās pasaules lietotājiem ir interese, lai visi kultūras produkti būtu pieejami. Un šis līdzsvars mums būs jārod, te ir virkne priekšlikumu, uh, ir uzklausītas visas iesaistītās puses pēdējos gados, un eh, es apsolu arī eh, nākamgad nākt klajā ar eh, likumdošanas priekšlikumu um, attiecībā uz šo te līdzsvaru digitālajā pasaulē. Paldies, Tatičkas kungs! Komisār, uh, good evening. Uh, Labu vakar, komisār kungs. Jūs runājat brīdi atpakaļ par viesabonēšanu, kur liel, pie šī jautājuma lieliski strādāja arī jūs bijis kolēģi Kruskundze, un jūs zinat, kāda ir arī parlamenta nostāja. Miljoniem eiropiešu gaida brīdī, kad tiks atcelt viesabonēšanas tarifi, bet uh, padomi ir pret to. Es gribētu zināt formāli, neformāli, ko esat iecerējis darīt, lai šīs priekšlikums netiktu atšķīdināts un vaināts. Tad re, eh, prezidents arī aicinājis eh, jūs eh, īstenot ambiciozu digitālā tirgu, tirgus reformu. Jūs, jā, norādījāt dažus elements, bet varbūt jūs lakoniski varētu minēt 5, 6 vai cik nu ir šie galvenie pilāri, kas veido reformu. Tad kā jūs arī redzat darba pārdali starp jūsu ģenerāla direktorātu un vicepriekšsēdāju, kas atbildīgs par jūsu jomu? Jā, kolēģi Anšip, tajā kolēģis Ansips, kurš eh, būs atbildīgs par digitālo iekšējo tirgu. Viņam būs jākoordinē virkne komisāru, no kuriem viens esmu es. Man nav nekādu šaubu, ka koleģialitāte mūsu starpā uh, Uh, tiešām pastāvēs. Es viņu pazīstu jau vairākus gadus kā valdības vadītāju. Vairāk kārt esam arī um, sazinājušies pēdējās dienās, un uh, viņam būs uh, koordinācijas funkcija, un man būs jādod savus ieguldījumus ar saviem dienestiem. Un es domāju, ka tur var rasties labā sinerģija, kas uh, nāks par labu mūsu kopīgiem darbam. Otrakārt padomē neko nevar panākt ar varu, var tikai uh, piedāvāt argumentus un censties pārliecināt. Un es uzskatu, ka katrai dalību valstī ir arī savi kaimiņi, Uh, un uh, viņiem ir pietiekami daudz pilsoņu, kas atzīst uh, viesabonēšanas priekšrocības. Tātad mums ir jāpārliecina ministri, ka viesabonēšana ir viņu pilsoņu interesēs, tieši lai veicinātu pierobežu reģionu attīstību. Piemēram, starp Franciju un Vāciju šie reģioni pie Reinas vai, piemēram, Baltijas valstis vai Centrāla Eiropu dzīvot, uh, doties uz citu dalību valstu atvaļinājumā un tam līdzīgi. Cilvēki uh, pierobežu reģionos nedzīvo tikai savā valstī, un ja uh, tas ir iespējams, ja ir ceļi un iespējams ir strādāt citā dalībvalstī, tad arī saziņai būtu jābūt iespējamai, un tas nedrīkstētu būt pārāk dārgi. Viesabonēšana ir pilsoņu interesēs, lai uh, Uh, reģionu varētu attīstīties arī pāri robežām. Un es šeit uh, gribu eiropeizēt digitālo politiku. Un te es domāju visas jomas - infrastruktūru, pētniecību, standārtus un arī tādus jautājumus, uh, kas attiecas uz pakalpojumiem, kas ir pieejami pārobežu kontekstā. Pilsoņi nedrīkst just valstu robežas, kad viņš dodas uz ārzemēs, piemēram, ja viņš grib skatīties eh, televīziju Vācijā, maksājot tur nodevas, bet Polijā vairs nevar skatīties. Um, jā, komisāra kungs, es eh, devu jums iespēju izteikties ilgāk, jo esam nedaudz laiku ietaupījuši. Dažas minūtes. Tagad eh, Marisa Matiesa kundze, lūdzu. Brigādas, jums prezidents. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Gudarēs Ettinger kungs. Barozo komisijā. Jums bija varbūt tāda pilsoņiem draudzīgāka pieeja. Es nezinu, varbūt jūs arī drīzāk bijāt uzņēmumiem draudzīgi, vai jūs mācīties no šīm kļūdām neveicināt uh, uh uzņēmumu uh, aktivitātes, bet būt tuvākiem pilsoņiem un kā jūs konkrēti e, rīkosieties, lai e, digitalizācijas tiesības e, tiktu skatīts kā jaunās cilvēku tiesības un nevis kā vienkārši tirsniecības produkts. Tad vēl ir jautājums. Jūs īpaši neesat populārs sociālajos tīklos, un vai jūs varētu atbildēt, varbūt ar 140 zīmēm? glaube, dass. Es uzskatu, ka šie aizspriedumi, ka mēs iestājāmies par rūpniecības interesēm, uh, vai, bet nevis pilsoņu interesēm, man liekas, tas nav pieņemami. Es atvainojos, man pietiek uh, kontaktu ar pilsoņiem, es daudz runāju ar pilsoņu pārstāvjiem, man nekas vairāk nav vajadzīgs. Vienmēr, kad uh, man tur bija jābūt, es biju pieejams, arī deputāti vienmēr man ir varējuši um, tikt klāt, un mēs vienmēr esam ar viņiem diskutējuši, un arī ar visām Eiropas valstīm man ir bijuši tieši kontakti, un to es gribu turpināt. Bet vajadzīga arī ekonomika, un uh, sociālā tirgus ekonomikā, kādā mēs dzīvojam, īstenot politiku, neņemot vērā uzņēmumu viedokli, tas nav iespējams. Platjoslas infrastruktūru izveidot, uh, pateikt, ka mēs to darīsim no augšas, uh, tas ir nepieņemami. Mums ir vajadzīga uzņēmuma uzticība, arī arotbiedrību uzticība, ka Eiropa īstenos viedu politiku, lai Eh, varētu veikt investīcijas darba vietās šeit Eiropā, jo eh, tagad runāt par lieliem uzņēmumiem un mazajiem darbaņēmējiem, tā es to ne, neskatu. Es gribu, lai Eiropa kopumā būtu konkurētspējīga, un ja mums būs eh, spēcīga ekonomika, daudzas labas darba vietas un investīcijas, tad tas nāks par labu arī visu uh, cilvēku dzīves kvalitātei. Paldies! Paldies! Jau no uzklausīšanas sākuma visus jautājumus uzdod ITRE un kultūras komitejas deputāti. Abas, komite, abas komitejas. Un tagad ir pienācis laiks IMKO un jūri komitejas pārstāvjiem. Uzdot jums jautājumu vārds Julija Redai. Etinger kungs, atbildot uz ra rakstiskajiem jautājumiem no parlamenta puses, jūs uh, Eh, inovāciju atbalstu un pārobežu pieeju eh, patērētājiem uzsvērāt, eh, bet ir izmaiņas internetā. Patērētāji ir ne tikai patērētāji, bet ļoti radoši rada saturu. Ko jūs darīsiet, lai aizsargātu šo cilvēku tiesības? vai tur uh, būs kaut kādas autortiesību noteikums, vai jūs apsverat varbūt uh, no um, autortiesību konsultācijām uh, paņemt to, ka ir jābūt visaptrošam autortiesībām. Es domāju, no aktas mēs mācījāmies to, ka ir jāiesaista tīkla politikā, pilsoniskā sabiedrība, tāpēc es savācu jums jautājums no interneta kopienas. Uh, Vai jūs piekrītat Ansipkungam, ka tā būtu saprātīga in iniciatīva un vai jūs uh, laiku līdz balsojumam parlamentā uh, izmantosiet, lai organizētu online uzklausīšanu, tiešais uzklausīšanu, kurā atbildēsiet uz internetā uzdotiem jautājumiem? Jā, es domāju, ka autortiesības likumdošana komisijas priekšlikumā ir vissaržģītākais uh, jautājums. Tur daudzos ģenerāldirektorātos ir veikti priekšdarbi, apjomīgi priekšdarbi, un visi šie dienas tagad ir vienā ģenerāldirektorātā. Bet tas nenozīmē, ka es tagad vienkārši aizvēršu acis un triekšos uz priekšu. Nē, autortiesības uh, tiks atbalstība tas uh, jūsu parlamentā un sabiedrībā tikai tad, ja pēc iespējas uh, visi, kas ir iesaistīti kultūras, ekonomikas un uh, privāties intereses, kas visi tiks inter, ie, iesaistīti. Un tāpēc es uh, esmu gatavs šo uzklausīšanu īstenot un uh, esmu gatavs uzklausīt atsevišķu cilvēkus un uh, grupu pārstāvis, un es piekrītu arī jūsu uh, minētajai eh, pozīcijai, ko jūs citējāt no Ansipa kunga. Paldies. Mač. Liels paldies. Un tagad vārds Izabelai Adinolfi. Liels paldies priekšsēdētāji, godētais komisāra kungs, ņemot vērā to, ka, ka tiks skatīta direktīva arī par audiovizuālajiem pakalpojumiem. Uh, Vai jūs arī iesaistīsiet šajā procesā Eiropas pilsoņus? Ja jā, ar kādiem instrumentiem, ņemot vērā to, ka esošās komisijas organizētās konsultācijas ir ļoti neveiksmīgs process un e, pilsoņi uzskata, ka Eiropas Savienība ir ļoti tālu un nevienmēr arī leģitimēta savā darbībā un ņemot arī vērā um, autortiesības jautājums sasauc ar kolēģi jautājumiem. Mm, jūs, uh, ko jūs saprotat ar uh, šo stabilu uh, autoru tiesību pārskatu? Un kā nodrošināt šo fair use, lai arī ievērotu pamatiesības, piemēram, brīvība izteikt savu viedokli un tam līdzīgi. Paldies! Natürlich ist Brüssel, Straßburg. Protams, ka Brisele un Strasbūra dažām no dažu dalību valstu viedokļi ir tāls, bet pārstāvnieciskā demokrātijā jūs pirmkārt esat mūsu Eiropas pilsoņu pārstāvji, un es zinu, ka daudz deputāti ļoti nopietni attiecas pret savām pilnvarām, pret savu darbu, eh, pārstāvot pilsoņu intereses. Tieši tādēļ autora tiesību ierosinājumi es jums ne tikai prezentēšu e, formālai apspriešanai, bet pamatīgi pirms tam e, apspriedīšu to vēl tapšanas posmā. To esmu apņēmies. Un tā es darīju arī attiecībā uz dažiem enerģētikas e, likuma došanas pasākumiem. Tātad pārnāt šos ierosinājumus jau politiskam grupam. Tie varētu būt 20, 30 kas ir īpaši ieinteresēta autortiesību jautājumos, eh, ar viņiem saskaņot katru pantu. Ja komisijas likuma projekts eh, būs eh, plaši detalizēti saskaņots parlamentā jau iepriekš, tad labāk tā nekā pēc tam izvērstas kontroversiāls debats šeit parlamentā, kad notiktu. Es gribu labāk jau Eh, likuma rakstīšanas posmā ar jums sadarboties. Un tālāk. Lai cik tālu nebūtu Brisele no viens vai otras galvaspilsētas, tiem, kas interesējas par autortiesībām, tiešsaitē ir iespēja ar mums kontaktēties vienmēr. Es gaidu daudzus konstruktīvus ierosinājumus arī par to, Un pēdējo mēnešu gaitā komisija jau ir saņēmusi tiešām daudz šādas ierosinājumus tiešsaitē no pilsoņiem. Paldies! Nākamais runātājs Nikolas Bej, kas noslēgs šo jautājumu raundu. Paldies kolēģiem, eh, arī komisāru kandidātam par lielisko disciplinu. Mēs esam ļoti labi iekļaujušies laikā. Un tagad es uzklausīšanās Uh, uh, sēdz vadību nodošu manai kolēģei Kostas kundzei, kultūras komitejas vadītājai. Paldies, un tagad Valējānas kundzei vārds. Paldies. Paldies, komisār kungs. Pēc enerģijas jums atkal ir uzticēts tirgus, kur preces, nu, neiet no rokas rokā. Tādēļ arī digitālais tirgus ir īpašs Enerģētikas eh, jomā jūs īpaši strādājāt pie infrastruktūras, un arī te jūs teicāt, ka infrastruktūra būs galvenais elements, lai attīstītu vienoto digitālo tirgu. Jā, attīstot internetu, mēs esam nonākuši no regulatīvā viedokļa no ļoti nelīdzsvarotā situācijā. Telekomunikācijas sektors ir pārregulēts. Uh, Un tad ir arī šie over the top spēlētāji, kas izmantojas vēl vairāk platjoslu, tāpat laikā nepiedalās e, izmaksu sekšanā. Kā jūs esat iecerējis risināt šo problēmu, modernizējot regulatīvo satvaru? Kādas, kādi būs mūdīnājumi telekomunikācijas uh, um, sektoram, lai viņi varētu investēt privātajā sfērā? Liels paldies Valēn kundzei. Vārds atbildē. Privāti, privāti investīciju veicināšana ir iespējama, ja investori uzticas tirgū pirmkārt. Eh, tas dod viņiem plānošanas drošību. Mums ir vajadzīga eh, tāredzīga digitālā politika, lai investori nākamo gadu gaitā un akcionāri un konsorciju dalībnieki lai tātad investori varētu šiem pēdējiem savus solījumus izpildīt. Un mums ir arī vajadzīgs eh, eh, sabiedrisko spēlētāju eh, līdzfinansējums, konkrēti solījumi, lai privātās investīcijas veicinātu. Tam ir jābūt rosinoši, pātrinoši. Treškārt mums ir vajadzīga vieda likumdošana, e, sacīšu atklāti. Vislabāk būtu, manā skatījumā, ja e, digitālais tirgus beigās tiktu regulēts no vienas iestādes puses, nevis 28. Bet esmu realists. Mūsu nacionālās valdības vidējā termiņā neatteiksies no šīm iespējām nacionāla līmenī regulēt. Es baidos. Un Tādēļ vēl jau vairāk mums ir nepieciešama 28 nacionāla regulātora spēcīga sadarbība. Enerģetikas jomā esam tajā tikuši jau tālāk. Es ļoti drīz uzaicināšu 28 regulātoru iestādes, lai kopīgi apspriest, kā viņu darbs digitālās politikas jomā eh, var tikt eh, vienotāk virzīts. Paldies, un tagad vārds Marlēnai Micī. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gudētais komisāra kandidāts. Jūsu misijas vēstulē tiek minēts, ka viens no jūsu mērķiem ir atbalstīt kultūras un radošās industrijas, kā arī izskatīšu industriju potenciālu ekonomikā neadekvāta interneta infrastruktūra, viesabonēšanas tarifi, e-tirdzniecības uh, problēmas, piemēram, mikromaksājumu, uh, maz, zemā efektivitāte. Šie ir daudz šķēršļi, kas liedz sasniegt jūs noteikto mērķi. Kā jūs esat iecerējis atrisināt šos šķēršļus, lai veicinātu kultūras un radošojas industrijas? Tad pateicoties jaunajām tehnoloģijām, jo īpaši pateicoties arī 3D izmantošanas, skenēšanas un drukāšanas tehnoloģiju, tad kultūras mantojuma um, priekšmeti tiek uh, kopēt vairāk nekā līdz šim. Uh, vai jūs varētu norādīt uz to, vai esat satraukti uh, pār. Uh, vai jūs esat satraukts par to, kāda ietekme ir tehnoloģijai uz kultūras mantojumu Eiropā? Tad vai jūs var arī, varētu arī runāt par pasākumiem, kuru mērķis ir stiprināt un aizsargāt kultūras mantojumu, kā arī aizsargāt mākslu, māksliniekus no šī, šo tehnoloģiju pārmērīgi liels izmantošanas? Liels paldies! Vārds atbildē. Digitālā pasaule un datu pārraides iespējas kā arī lejuplādes iespējas ir, tātad tās paver iespējas, kā arī rada draudus. To jūs pieminējāt, un tādēļ mēs autortiesību jomā radīsim eh, vai ierosināsim efektīvus aizsardzības mehānismus, jo spēkā esošie likumi eh, tika radīti pirms digitālā pasaule eh, nonāca mūsu sabiedrības centrā. Otrakārt, par iespējām. Es pazīst jaunus e, režisors, filmu autorus vai reklāmas klipa autorus, kuri bez iespējām izplatīt tos internetā nekādi nevarētu veicināt savu pazīstamību, bet tā viņiem ir daždienu laikā iespēja kļūt pazīstamiem visā Eiropā tādēļ. Iespējas, kuras rada īpaši jauniem uzņēmumiem internetu vide ir jāveicina, bet, protams, ir arī jābūt autortiesībām efektīvām, lai aizsargātu, un šos jautājumus apspriedīšu eh, ar jums tuvākā gada laikā ļoti rūpīgi, kā arī citiem iesaistītiem pusēm. Paldies! Nākamais Markus Precels no Inko komitejas. <clears throat> Priekšsēdus kundze, Ettinger kungs. Jūs šodien 15 minūtes runājat par digitālo ekonomiku un daudz kas no tā arī pipareizi. Jūs sacījāt, ka sirdī esat joprojām deputāts un kā deputāts eh, jūs esat it kā tautas pārstāvs un tā, kā tādam jūs eh, it kā vajadzētu arī domāt par jautājumiem, kas interesē Eiropas pilsoņus. Piemēram, fizisko personu datu aizsardzību. Šo terminu jūs pēdējā pusotras stundas laikā vienreiz izmantojat. Jūs par tīkla neutralitāti četras minūtes eh, ar daudziem vārdiem izvairījāties no atbildes. Tādēļ jautājums, ko jūs darīsiet, lai sensitīvu pilsoņu datiem nevarētu nekontrolēt piekļūt arī no trešām valstīm un no valstu puses? Eh, par to arī jūs partijas vadītājs noteikti interesējās. Un kāda e, e, E, jūsu kā junior komisāru iespējas būs šajos jautājumos kaut ko panākt komisijā? Nu, es e, uz šo jūsu jautājumā sadzirdamo e, nievājumu neatbildēšu, bet es atbildēšu pēc būtības. Nacionāls dataizsardzības likums ir iespējams apiet, un uh, es e, atbildu jautājumus, nevis izvairos no tiem dataizsardzību par to. E, pēdējos stundas laikā nebija vienkārši jautājumi. E, mums ir likuma projekts, kas jums ir zināms, data aizsardzības pamatregula. Un mēs gādāsim par to, lai tā tiktu pieņemta tuvākā laikā. Es nebūšu vadošais, tā būs viena kolēģe šī likuma projekta virzīšanā tādēļ es arī par to nerunāju tik daudz, bet <clears throat> efektīvu datā, dats var aizsargāt tikai Eiropas līmenī. Un mēs esam diezgan augsts standarts likuma projektā pieprasījuši, un dažas dalībvalsts, kuras e, līdz šim ir bijušas drīzāk atturīgas, tā skaitā manējā, e, tām mēs gribam, lai tās atbalstītu padomē šo likuma projektu. Uh, Eh, šī atturība Eiropas līmenī vairs nav pieņemama. Un pēdējais. <clears throat> Ja mēs ar ASV gribam, piemēram, veiksmīgi vest sarunas par eh, uz noklausīšanos vai datu glabāšanu, tad mums ir ES līmenī nepieciešama eh, vienprātība, īpaši ar valstīm, kuras ir diezgan tūvas ASV un sadarbojas ar tās dienestiem diezgan cieši. Uh, Mums ES dalība valsts starpā jākļūst, jā, eh, jānonāk skaidrībā, eh, kuros jautājumos, cik tālu mūsu dienas sadarbojas ar amerikāņiem. Un ja mēs būsim vienprātīgi šajos jautājumos, tad mūs ir iespēja tik, ne tikai saklausītiem, bet arī panākt kaut ko mūsu pilsoņu darbdrošības interesēs. Un tagad vārds Žomarī Kavadā kungam, kultūras un jūrī komiteja pārstāvjiem. Paldies, priekšsēdētāji, godētājs komisāra kandidāti. Jūs zināt, gais, ka ir aizliegts zakt apelsīnu un velosipēdu, bet ir šeit cilvēki, kas uzskata, ka uh, patērēt kultūras uh, lietas par to nemaksājot, tas ir normāli un ka tā ir brīvība. Es nedomāju, ka uh, kultūra, kas mums ļoti dārga, var pastāvēt bez kultūras ekonomikas. Komisāra kungs. Jūs jau arī minējāt šajā sakrā vairākas idejas, bet vai jūs raudzīsiet, lai reformas, kas attiecas uz uh, autortiesībām Eiropā, tiešām uh, arī uh, aizsargā Eiropas autorus un nevis ārvalstniekus? kuri apiet Eiropas tiesību aktus autortiesību jomā un kas tādējādi arī izbēg no nodokļu politikas. Tātad tas ir pirmais jautājums un tad ir viens papildinājums. Ko jūs domājat par uh, kopiju privē? Please, Mr. Ettinger. Paldies, vārds atbildēja. Deputāt kungs. privātie uzņēmumi, kas darbojas privātie mēdī, eh, raidstacijas eh, un tā tālāk, viņiem regulējums, kas uz tiem attiecas, tu uzskat pa pamatā pareizu, un dalībvalstīm ir kvalitātes nodrošināšanas jomā, tad, tad jāgādā pa to, lai šeit būtu līdzsvars eh, te ir runa par uh, nodevām, uh, mākslas TV kanāliem un tam līdzīgi. Eiropā ir ļoti atšķirīgs regulējums šajās jomās. Un tas būtu arī respektējams fakts turpmāk arī dzan. Otrakārt, jūs pieminējāt autortiesības, intelektuālo īpašumu. Ir labi, ja principā visi pilsoņi, vai gandrīz visi, var saņemt kultūras, eh, baudīt kultūru, tā sakot, bet ne tikai eh, pagātnes, eh, tā tad autors, mēs gribam baudīt viņu eh, daidarbus, bet arī nākotnes vai tagadnes, un tādēļ ir autortiesības jāaizsargā, un jābūt skaidram regulējumam, kas var eh, šos daidarbus baudīt uz kādām tiesībām, un kādas maksājumi par to ir veicam kuram. Eh, <clears throat> šī sistēma vēl ideāli nedarbojas, un tādēļ apzinoties, kāda tehnoloģiskās iespējas mums šodien ir uzglabāt uh, piekļūt datiem eh, autortiesības ir fundamentāli jāreformē. Taču nevis balstoties uz premisi, ka eh, katrs jebko var bez eh, maksas izmantot un tam piekļūt, bet ir autor tiesības un uz to pamatu veidojas tirgus un uh, Eh, tās aizsargāt ir arī Eiropas eh, pienākums. Paldies, Kornelija Horst no Itrlība komitejām. Paldies, es gribētu vēl atsaukties uz datu aizsardzību. Jautājums, vai jūs zināt, ka IT nozars attīstība, ko mēs visi, protams, vēlamies, uh, Eh, ka tur ir jābūt arī prasībām par modernu datu aizsardzību, par kriptogrāfiju, eh, datoru datu aizsardzību un visa IT drošības joma ir pilnīgi atšķirīgi jāskata. Ko jūs konkrēti tur gribat darīt? Tas ir pirmais punkts. Un otrkārt, vai jūs ņemsiet vērā Eiropas parlamenta prasību, lai šīs sētas durvis dažādās programmās, programmatūrās, uh, netikt vairs pieļautas, un vai jūs uzskatāt nopietni parlamenta prasību, lai šeit varētu paredzēt kriminālu sankcijas šādu uh, uh, durvju izmantošanai, tātad, lai programmatori varētu labāk izmantot. Datu aizsardzība un datu drošība un noziedzība un kiberdrošība, visi šie jautājumi skar mūs visus ļoti lielā mērā, jo pilsoņu uzticība nākotnes IT pasaulē e, lielā mērā ir atšķirī, atkarīga no tā, kā viņu dati šobrīd tiek e, lietoti un cik droši tie ir. Es domāju, ka zināmās jomās digitālajā ekonomikā mēs esam atpalikuši e, drošības jomā mums ir ļoti labi speciālisti, mums ir zināšanas, arī atbilstīgi tehniska līdzekļi, un tāpēc es domāju, ka šeit Eiropa var uh, būt uh, pionieris un var tā, par tādu kļūt. Un par jūsu jautājumu par to, vai jūsu prasības es uztveru nopietni un uh, tām sakošu. Uh, jūs redzēsiet, ka es parlamentu uztveru ļoti nopietni, un tāpēc jūsu prasības, eh, kas eh, ar vairākumu pēc plašām um, diskusijām tiek pieņemtas, tās man ir ļoti svarīgas. Eh, Oettinger. Paldies, Oettinger kungs, un tagad uh, vārds uh, Albrekta kungam. Uh, on, uh, from... No Libe komitejas lūdzu. Jā, paldies, godātais uh, uh, komisijas komisāram ar kandidātu kungs, Svetinger kungs, kā jūs uh, vēlties novērst to, ka padomas pozīcija par datu aizsardzību būs ļoti tālu no parlamenta pozīcijas? Kā jūs vēlties nodrošināt to, ka lai neviens uh, telekomunikāciju Uh, uzņēmums uh, nelietotu uh, programmatoru, kas nenodod datus NSA, un vai jūs uzsāksiet pārkāpuma procedūras pret dalību valstīm pēc aprīļa sprieduma par datu uzlabāšanu, lai telekomunikāciju datu uzņēmumiem būtu par to, ka viņiem ir jāglabā šie dati. Komisārkungs, lūdzu. Par e-privātumu tiesībām tas ietilpst manā portfelī, un tāpēc es drīzumā eh, stādīšu priekšā kaut ko jaunu, un viena lieta ir skaidra. Dalībvalstīm uh, eh, ir jāīsteno spēkā sošie Eiropas likumi, tas ir uh, Eiropas līgumos noteikts, un tāpēc arī uh, Komisijai šeit nav manevrēšanas iespējas um, ne enerģijas jomā, ne citā jomā. Mēs uzsākām pārkāpuma procedūras pēc vairākiem brīduminājumiem. Tātad mēs vispirms runājam ar dalību valstīm, bet vienalga, vai uh, tā būtu maza vai liela dalību valsts, tur, kur līgumi netiks ievēroti, uh, mēs vērsīsimies tiesā, uzsāksim pārkāpuma procedūras, lai panāktu uh, likumu īstenošanu. Ko var darīt ar padomi? Var uh, piedāvāt argumentus, censties pārliecināt uh, kopā ar jums, bet nevienu nevar piespiest. Uh, otrā palāta ir līdzlēmējs, un uh, tikai ar argumentiem viņu svar, viņu atbalstu var panākt. Un uh, par digitālo politiku uh, atbildīgos kolēģus uh, iesaistīšu savā darbā, ar viņiem uzturēšu kontaktus un uh, centīšos viņus pārliecināt. Un arī uh, Vācijā, Berlīnē to darīšu. Paldies! Paldies, Ettinger kungs, un tagad vārds Marko Zullo kungam. Lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Gudētais komisārkungs. Jums uzticētais portfelis ir absolūti svarīgs Eiropas attīstībai un ekonomikas attīstībai. Es nāku no piecu zvaigžņu kustības. Un mūsu aktivitāšu centrs ir reģioni, lai atjaunot šo Eiropu. Komisija strādā šajā virzienā, piemēram, attīstot Smart City projektus, kur kopā, apvienojot enerģētikas, transporta nozares, telekomunikācijas nozares, un tā vēlas veicināt šo pilsētu atzimšanu. Taču problēma ir tāda, ka šie argumenti bieži vien iet dažādos virzienos. Un uh, sadarbības trūks, tad jautājums, vai jūs arī eh, strādāsiet eh, pie šīs eh, sadarbības koordinēšanas? Lūdzu, Ētiņģer kungs. Apkaltnotam. Deputāta kungs, jums ir pilnīgi taisnība. Pilsētās un aglomerācijās saplūst dažādas pasaules. Un tāpēc mēs kā komisija pirms trim gadiem uzņēmāmies iniciatīvu viena, viedās pilsētas un pašvaldības. Un šeit Kalas kungs par transportu sektoru, Krūsas kungs par IKT sektoru un es no enerģijas sektora. Mēs visi trīs sadarbojam, jo moderni tīkli taupa enerģiju. Perfekti organizēta satiksme samazina uh, sastrēgumus, samazina uh, Uh, enerģijas patēriņu un naftas patēriju. Un viedi satīklota pilsēta nodrošina, ka cilvēkiem pēc iespējas mazāk laika ir jāpavada ceļā uz darbu vai uz veikalu. Un tāpēc gribu pateikt, ka turpmākajās dienās uh, izvēlēšos tās pilsētas, uh, kurām uh, atbalstīsim pilotprojekts ar mūsu līdzekļiem, lai parādītu, kā nākotnes pilsēta var eh, savienot šīs trīs dažādās pasaules, kā tās var satīklot IKT transports un enerģētika. Es varu par jums to ziņot eh, savā jaunajā funkcijā, bet ne visos sektoros komisija strādā um, šādā veidā sadarbojoties sektoriem, bet šajā jomā mēs sadarbojāmies un uh, uh, panākumu būs redzami turpmākajās nedēļās. Paldies, Ettinger kungs. Tagad uh, Nikolas Bey, lūdzu. Monsieur le commissaire. Komisāra kungs 18. septembrī Francijas deputāti pieņēma pretorerismu projekta likumu, ko piedāvāja valsts eh, valdība. 9. mantā tiek piedāvāts bloķēt interneta mājas lapas bez sākotnējas tiesneša atļaujas ar um, iebildi, tātad, ka tas ir nepieciešams, lai cīnītos pret, uh, cīnītos pret teroristiem. Bet tādi teroristi un arī eh, citu autori var vienkārši apiet eh, likumu, izmantojot dažādas programmas. Un tika arī eh, aicināta Francijas valdība iedvesmoties no Ķīnas, Ķīnas likumdošanu. Bet, nu, es nezinu, vai Francija neiet tagad digitalizācijas diktatūras vietā jau tiek ierobežot brīvas izpausmas iespējas. Ko darīsiet, lai aizstāvētu uh, digitalizācijas uh, brīvību, ko apdraud uh, tagad vairākas valdības? Paldies, vārds atbildē. Es šo likumu vēl nezinu, bet es to izlasīšu un izveidošu savu viedokli par to. Vispārīgi runājot, runājot par brīvību uh, Francijā man ir ļoti, esmu par to ļoti augstās domās. Un uh, vienalga, vai no kādas partijas jūs esat, uh, um, vienmēr Francijas ministriem brīvība ir bijusi ļoti svarīga. Es pieņemu, ka šeit ir runa par katastrofām, par uh, teroristu uzbrukumiem un par uh, valsts uh, spēju reaģēt. Uh, Es domāju, ka runājot par teroristiem un noziedzniekiem, mūsu sabiedrībā digitālās infrastruktūras jautājums un digitālā vadība mūsu sabiedrība ir daudz ievainojamāka nekā citās jomās. Padomāsim, cik cilvēki izmanto e-veselības pakalpojumus, Ah, un daudzi eh, vilcieni arī tiek vadīti ar digitālajiem tīkliem, arī rūpnīcas tiek šādā veidā vadītas. Ah, līdz ar to uzbrukumu mūsu datu pasaulē varētu būt ar eh, smagākiem eh, rezultātiem nekā, piemēram, teroristu uzbrukums. Un tāpēc mums šeit ir jārīkojas un es eh, ļoti labprāt paskatīšos, kas tiek eh, gatavots Francijā, un eh, varbūt es to varu atbalstīt. Runājot par pieeju internetam un interneta lietošanu, tas, tā ir tirgus ekonomikas prece, kas noteikti ir visās valstīs jāsaglabā. Grazie. Paldies. E e Paldies. Tagad vārds Bogdanem Azem Zdrojewskim. Chciałem panu bardzo serdecznie podziękować. Jā, komisāra amata kandidāta kungs, gribētu jums sirsnīgi pateikties par jūsu līdzinējiem atbildēm. Man ir trīs jautājumi, bet patiesībā uz vienu no šiem jautājumiem jūs jau sniedzāt atbildi. Man ir prieks, ka jūs Eiropas kīno augstu vērtējat un uzskatāt to par svarīgu. Uh, Man arī tā šķiet, ka tas ir ļoti svarīgs. Un um, man ir jautājums par to, par uh, daudzveidību. Vai jūs šeit plānojat kaut kādas iniciatīvas vai projektus, lai Eiropas filmu nozari atbalstītu tās daudzveidībā globālajā tirgū? Otrais jautājums uz plašsaziņas līdzekļu, jeb mēdīju tirgu. Uh, Mēs redzam, ka pieaug konverģence šajā jomā un ir eh, direktīva par audiovizuālajiem pakalpojumiem un arī e-komercijas direktīva. Kā jūs eh, to vērtējat? Kā interneta tirgus eh, dalībnieki Uh, varētu reaģēt, ir, lab, ir svarīgi cilvēkus pareizi informēt, un tas ir svarīgi ņemot vērā arī uh, valodu daudzveidību. Oettinger. Lūdzu, Oettinger kungs. Auch in einem. Jā, arī digitālā iekšējā tirgu valodu un kultūra daudzveidība saglabāsies. Es nedomāju, ka pie digitālā vienotā tirgus pieder valodas un kultūras vienādošana vai harmonizācija, vai mūzikas vai literatūras kultūras vienot, vienādošana. Daudzveidība ir jāaizsargā, un es domāju, ka Eiropas kīno, um, lai arī cik svarīgi būtu partneri ASV ar uh, Eiropas pieredzi un vēsturi, uh, Eh, Eiropas kino noteikti būtu jāpiešķir augsta loma un arī jāatbalsta Eiropas kino Eiropas līmenī. Un ar kultūras politikas atbildīgo kolēģi noteikti sadarbījos, un tāpēc būtu jāprēmē Eiropas filmas un būtu jāatbalsta kinofestivāli Eiropā. Un uh, arī jāatbalsta izglītība apmācība šajā jomā mūzikas un filmu piedāvājumam Eiropā ir jābūt arī ļoti eiropeiskam turpmāk. Par jūsu otro jautājumu es piekrītu jūsu vērtējumam, jūsu bažām un to savu iespēju robežās arī iekļaušu savā darbā. Digitālais vienotais tirgus, gribu vēlreiz uzsvērt, nenozīmē ka mēs eh, kultūras un mēdīju elementus vienādojam tieši pretēji. Eh, thank you. Paldies. Un tagad vārds Mijā Petra Kumpula Netrikundzei. Todella tärkeä There. Please for the beginning, yes. because uh, we didn't In finish from beginning. Uh, kiitän linjauksestanne, että haluatte ulottaa digipalvelut. Liels paldies! Paldies par to, ka esat gatavi izskatīt uh, katru aspektu. Neaizmirstiet, kur ir 20% cilvēku Eiropā, kas vēl nav izmantojuši internetu. Ir ļoti svarīgi to paplašināt visās jomās. Digitalizācija spēlē ļoti svarīgu lomu mūsu rūpniecībā. Bet, kas attiec uz maziem tirgus dalībniekiem, ir viņiem ļoti grūti darboties, jo viņi ir mazi. Ļoti svarīgi arī piedalīties inovācijās šis nav tikai tāds filozofisks jautājums. Jūs zināt, mums būs digitālā sabiedrība un digitālā sabiedrībā Iespējams, ka viss pat darba tēls, darbs kā tāds mainīsies, kā mēs varētu aktīvāk iesaistīt pilsonisko sabiedrību. Ētinger kungs, lūdzu. Jā, protams, es esmu gatavs uh, strādāt ar arotbiedrību, ar ņēmēju pārstāvjiem, lai runātu par digitāliem jautājumiem. Nevis tikai tāpēc, ka darba vīde ļoti mainās, darba ņēmējs eh, ir visvairāk eh, skarts šo izmaiņu rezultātā, un tāpēc ir svarīgi viņu iesaistīt maiņās, bet tam nāk klāt vēl tas, ka eh, darba aizsardzība kādreiz tur bija runa par aizsardzību pret emisijām un tā tālāk, un nākotnes pasaulē uh, digitālajā pasaulē darba aizsardzība arī iegūst jaunu specifiku, un tāpēc es domāju, ka šis dialogs ar nevalstiskajām organizācijām un arotbiedrībām būs ļoti būtisks. Un par pirmo punktu. Mums vajadzētu uh, panākt, uh, lai mums būtu tik daudz lielo uzņēmumu, cik iespējams, kas var veikt šo lielo uzņēmumu uzdevumus un arī vidējos uzņēmumus, cik vien iespējams. Mums ir vajadzīgi Eiropā divi, trīs globāli spēlētāji, citādi mums nav nekādas uh, lomas uh, globālajā uh, ekonomikā. Tas attiecas uz telekomunikācijām, tas attiecas uz uh, uh, tehnoloģisko nodrošinājumu IKT jomā, un ja jūs paraugāties uz skaitļiem, tad Amerikas tirgus, kas ir mazāks kā mūsu tirgus, bet salīdzinājumi liels, uh, Un, eh, piemēram, eh, Dievidkoreja, Japāna, Ķīna, Āzijas tirgi, ja tos apskatām, tad um, vērtējam uh, kapitāla spēku un uh, pieeju tirgiem, tad uh, es domāju, ka mums ir jāpieļauj mūsu spēlētāju augšana. Pretējā gadījumā viņus var pārņemt konkurenti. Un vēl ar uh, jaunajiem uzņēmumiem un reģionāliem spēlētiem mums ir vajadzīga daudzveidība. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgi šie lielie spēlētāji un ir vajadzīgi arī vidējie mazie uzņēmumi un daudzveidība, un te nav, te nav nekādas pretrunas. Paldies, un tagad Timotejs Kirkops no Lībe komitejas. Hertengā. Please explain. Ētinger kungs, vai jūs varētu precīzi paskaidrot, ko darīsiet, lai nodrošinātu to, ka mazie vidēji uzņēmumi netiek pilnībā arī apturēti izaugsmē inovācijā šajā ļoti svarīgajā ekonomiskās atlapšanas laikā, piemērojot jaunas datu aizsardzības noteikumus. Jūs runājat arī par kibernoziedzību un drošību. Esmu satraukts par Eiropas Savienības tīklu drošību. Uh, un arī runājot par nodoklī Eiropas Unības digitālajai infrastruktūrai, vai jūs uzskatāt, ka ir nepieciešams uh, arī iesaistīt globālos partnerus un paredzēt papildus investīcijas pašā Eiropas Savienībā? Paldies! Thanks. Eh, paldies, eh, Tingarkungs, lūdzu. Zum zweiten braucht par uh, otro punktu mums ir vajadzīga augsta Eiropas standarta datu drošības un datu aizsardzības jomā, un arī dialogs ir nepieciešams ar citiem globāliem spēlētājiem, lai nodrošinātu glo globālu standarts datu uzglabāšanā, apstrādē un nodošanā, lai nonāktu līdz šādiem standartiem. Un tad e, šis pirmais jautājums, ko jūs minējāt par MVU, par mazajiem un lielajiem uzņēmiem. IKT sektora ietvaros eh, šie mazie jaunie uzņēmumi, startup uzņēmumi ir labākā Eiropas iespēja. Un tāpēc pētniecības attīstībā apvārsnes 2020 mēs uh, būtisku daļu uh, finansējumu sniegsim MVU. Uh, un neļausim visus līdzekļus izmantot tikai lieliem uzņēmiem. Tā tas ir uh, noteikts uh, mūsu budžeta likumu izpildes noteikumos. Un es gribētu arī, lai mēs uh, kopā ar MVU veidotu projektus un tos vadītu kopīgi, Tātad apzināti mums vajadzētu radīt stimulus, lai motivētu mazos uzņēmumus iesaistīties un uh, ieguldīt savas kompetences. Šeit ir runa par riska kapitālu, par finansējumu no banku puses, kas ir gatavas uzņemties risku gan uh, struktūra bankām, gan privātu bankām tas būtu jādara. Mums ir uh, jānodrošina, lai riska kapitāls uh, būtu pieejams šim sektoram. Un ja kāds uh, bankrotē un uh, nav bijis veiksmīgs, tad mums nevajag nolaist rokas. Ir taču uh, jāpieļauj, ka ir idejas, kas izgāžas un kas uh, ne, pie kā nenoved, jo īpaši IKT sektorā mums ir jāpieļauj, ka ir uh, iespēja šiem uzņēmumiem vēlāk kļūt veiksmīgiem. Un tad uh, ārpus IKT sektori ir klasiskā rūpniecība, klasiskās nozeres, piemēram, mazie un vidēji uzņēmumi mašīnu būvniecībā. Viņiem arī pasaule ļoti mainīsies. Mūsdienās uh, arī šajā jomā digitālā vadība būs ļoti svarīga Tātad līdzšinējā parastā rūpniecība um, arī būs uh, skarta. Paldies, saka priekšsēdētājs Konze. Tagad vārds uh, Mihailam Teureram. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs Konze, komisāra kungs. Jūs par mākoņu datnošanu daudz. Uh, miglaini izteicāties liberāļiem, tas ir svarīgs jautājums arī datu aizsardzība. Vai jūs varētu kaut ko par uh, kodēšanas tehnoloģijām pateikt, un vai jūs gādāsiet par to, lai būs Eiropas kodēšanas tehnoloģijas otrs jautājums? Par es konkurētspēju. Komisārs Almunija e, atbildēja man jautājumu komitejā tā, ka uh, ar konkurences tiesībām nepietiek, lai uh, Google gandrīz monopolu ierobežot. Tādēļ jums jautāju, vai mums ir vajadzīga rūpniecības politikas risinājuma, mums ir vajadzīgs ES meklēšanas rīks, e, e, līdzīgi kā Airbus, kas ir, piemēram, radīts kā Boeing konkurents, un kāda varētu būt valsts loma, e, kāda būtu jūsu vīzija, kā to panākt, ar kādiem pasākumiem, ka mēs informācijas komunikācijas tehnoloģiju jomā kļūtu konkurētspējīgi. Paldies, Ettinger kungs. Jā, tiešām Eiropas standarta datu drošības, da, drošības kodēšanas jomā ir ļoti augstvērtīgi. Jāvadās no principa, kas tehniski ir iespējams, pa saprātīgām izmaksām īstenojams. Tas ir īstenojams visā Eiropā un arī kā mūsu piedāvājums visai pasaulē. Otrakārt, Google gadījums Tas ir jautājums, vai mēs šo gadījumu skatām atsevišķi šo lietu, jeb šo uh, cits problēmas tiek arī skatīts kopā ar Google lietu. Un es domāju, runājot par Google 2014, zinot, kādas vēl sūdzības ir iesniegts pēc tam, tad kompromisam ar Google būtu jābūt tomēr tālījošākam par to, kas pa, bija februārā, februārī panāca. Šis februāra it kā kompromiss Google uh, tirgus varu tikai vēl stiprināt, nevis ierobžot. Tas nevar būt mūsu interesēs. Uh, meklēšanas rīka neutralitāte, nevis milzīga vara arī citās jomās. Tam ir jābūt mūsu mērķim absolūti. E, tas ir ES e, ekonomikas interesēs. Un visādi savādāk. Parlamentā uzskati par tīkla neutralitāti, e, es tos atbalstu. Un gādāšu par to, lai komisijas ierosinājums padomē netikt atšķaidīts, bet uh, tikt rast risinājums starp komisiju un parlamentu. Atvainojiet, uh, e, staka Etigers, e, komisijas uh, ierosinājumi man ir jāaizstāv, komisija to vienbalsīgi nolēma. Es taču nevaru uh, noliekt, ka esmu uh, arī atbalstīs to balsojumā. Parlaments ir virspadoms, e, tāpēc es saku, mums ir jārod kompromiss starp komisiju un parlamentu, nevis starp komisiju un padomu. Un šo trilogu tomēr arī e, es labprāt tajā iesaistīšos. Paldies, komisāra e, kandidāta Ettinger. Tagad vārds Giovanni Totti, lūdzu. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godētājs komisāra kungs. Uh, Es eh, jau arī novērtēju jūsu atbildes pār eh, eh, autortiesībiem. Vēlos gan teikt, ka lielie interneta operatori bauda dažādas juridiskos noteikumus, kā rezultātā viņi var arī apiet Eiropas Savienības tiesību aktus, gan kas attiecas uz nodokļiem, patērētāju aizsardzību un kultūras plurālismu. Tad jūsuprāt, kādi tiesību akti ir jāpārskata? Uh, lai uzlabotu situāciju. Un kā esat iecerējuši arī izmantot jaunos digitālos instrumentus, lai varētu stiprināt saikni uh, starp Eiropas Savienību pilsoņiem un arī aicinātu vairāk pilsoņus piedalīties Eiropas projektā? Paldies! Paldies, vārds Ettinger kungam. Jūs jautājāt par nepieciešamību pēc reformām ES līmenī es likumu līmenī. Mūsu darba vīda sabiedrība ir digitalizējusies, un tādēļ tieši tā ir nepieciešams plašs reformas, vai datu drošības, eh, datu aizsardzības, autortiesību vai vienotā tirgus jomā. Eh, mēs varam konstatēt, ka vai no nu ēs likuma vēl nav, jeb šo tie ir no analogā laikmeta, un digitālā realitāte netiek ņemta pienācīgi vērā. Uh, Tādēļ digitālā revolūcija ir jāatzīst, ka tā ir notikusi un jāraugās, kādi aizsardzības mehānismi vēl vispār darbojas un attiecīgi jārēģē. Lai pret mums attiektos nopietni, mums jādara viss, lai e, mēs tikai tādas aizsardzības mehānismus paredzētu likumos, kas ir Eiropā e, piemērojami, efektīvi un ko arī citi varētu no mums pārņemt. Paldies, Ettinger kungs. Evelina Gerberta no Inko komitejas. Paldies, priekšsēd Ettinger kungs. Es visu laiku jautāju sev, ko tas nozīmē, ka jūs simpatizējat parlamenta viedokļiem. Tagad es zinu, ka jūs tomēr tik nopietni to neustveriet. Uh, Bet, nu labi, tas nebija mans jautājums. Iepērkoties internetā, pilsoņi atstāja pēdas, nevēlu, nemaz to negribot. Un šie dati tiek arī apkopoti, un tā ir data aizsardzības tāda joma, kas diskusijās nevienmēr tiek tik nopietni uztvert. Kā šo problēmu risināsiet? Tur ir izveidojies vesels tirgus ar informācijas pārdošanu par pilsoņu iepirkšanās ieradumiem. Kā jūs šo jautājumu risināsiet? Un vai jūs vispār to grasties risināt? Nav jautājumu. Ja kāds iepērk tiešsaitē pārtiku, eh, apģērbu vai arī eh, atvainājumu ceļojums, tad eh, tas, kas saglabā šo datus, um, ehm, nu, tas ir riskanti, ja kāds to saglabā, tas rad, bet tas var dot arī ekonomiski ieguvumu. Es domāju, ka pilsonim ir jābūt tiesībām, ka šie dati netiek ilgstoši saglabāti un kur nu vēl pārdoti. Tādēļ mums ir jāvadās no patērētāja interesēm, viņš Eh, dod rīkojumu, tas rīkojums tiek izpildīts, un ar to viss ir beidzies. Eh, un otrkārt, eh, pilsonim ir jāvar caurskatīt šo procesu. Tātad pilsonim jābūt tiesībām iegūt informāciju par visiem datiem, kuri varētu pat būt par viņu saglabāti. Un ja tas tā ir, tad kādi dati, e, kādiem mēķiem, e, uz cik ilgu laiku un kam tie ir nodot tālāk. Šīs informācijas tiesības ir absolūti nepieciešams. Un tad ir jautājums par uh, datu dzēšanas tiesībām vai tiesībām tikt aizmirstam. Tas var būt pēdējais uh, pilsoņa darbības solis pilsonis var būt tomēr no otras puses arī ieinteresēts tajā, lai viņa uh, lielveikals vai uh, uh, drēbju pārdevējs uh, par viņu apkopo dats, lai pēc tam viņš varētu saņemt jau mērķiecīgs piedāvājums. Es domāju, ir jārogās uz to no pilsoņu interešu viedokļa. Un jārā, jādod viņam tiesības šos datus saglabāt, bet arī tos dzēst. Ja, eh, tad, tad šie jautājumi ir jāvar eh, izlemt eh, pilsonim. Paldies, Ettingera kungs. Sabina Ferhājena. Komisār kungs, jūsu misijas vēstulē ir teikts, ka autortiesības jūs savu uh, pilnvar termiņu pirmajā pusē uh, risināsiet. Īpaši ņemot vērā e, patērētāju tiesību digitalizāciju un kultūras daudzveidību. Jūs sacījāt, ka eh, labāk strādāt pamatīgi nekā sasteigti. E, taču ir izaicinājums, kā rast līdzsvars starp e, no vienas puses nodrošināt autoru tiesības, no otras puses veicināt radošumu un jaunu ideju e, izplatību. E, bet kā lietotēm arī viegli piekļūt e, informācijai. E, Eh, lai jaunu pakalpojumu un to izplatīšanas veidu varētu uh, uh, tikt virzīti arī internetā. Kā jūs grāsaties autortiesību reformu uh, gaitā šo līdzsvaru rast, šo gordisko mezglu pārcirst, jo līdzsvars līdz šim nav radies? Un kā jūs stāties priekšā kultūras sektora stiprināšanu īpaši ar divējādo uh, raksturu kā uh, garīga vērtība un uh, ekonomisko vērtību. Jā, kultūra arī turpmāk būs ekonomisks uh, faktors un tomēr tā nedrīkst būt pērkama sponsorēšanas vai citu aspektu ietekmē. Uh, Eh, autoram ir jābūt eh, tam, kas eh, savu darbu pārvalda turpmāk arī dzen, gan teātra jomā, gan citās kultūras nozarēs. Tādēļ pārdošanas, ceļā un citādi, teiksim, saimnieciskās darbības var stiprināt šo kultūras e, vērtību, bet nevis e, ierobežot vai iegrožot vai pārliek komercializēt. Un tagad domāsim kaut vai par skolām. Mūsu skolēni, e, pā, e, vecāki skolotāji ir ieinteresēti, e, lai autora e, tiesību darbi būtu pieejami izglītībā, un tādēļ ir arī jāņem vērā, kā, cik lielā mērā, kādiem mērķiem tiek izmantoti autora darbi. Autora tiesības nedrīkst būt tik tārgas, lai sabiedrība, ka sabiedrība tiem vairs nevar piekļūt e, pa saprātīgu cenu, piemēram, izglītības sistēmas ietvaros. Jūs minējāt, ka jā, es grasos ķerties pie šiem jautājumiem pirmajā uh, eh, pilnvartermiņa pusē, bet tik tiešām es drīzāk strādāšu rūpīgi nekā sasteigti, un tādēļ ģenerāla direktorātā mēs uh, šos jautājumus risināsim visaptaroši un rūpīgi. Paldies vārds Jozefam Vaidenholceram no Libe komitejas. Paldies priekšsēdus kundze. Ettingera kungs, jūs kā komisāra amatkandāts uh, digitālajai ekonomikai un sabiedrībai, vai jūs gādāsiet par to, lai Eiropā ekonomika un sabiedrība varētu izmantot digitālās vides pilno potenciālu? Kā jūs gādāsiet par to, lai visas inovācijas saskanētu ar datu aizsardzības un privātuma pamatiesībām, un lai šīs pamatiesības jau e, katras jaunas likuma iniciatīvas e, plānošanas periodā tik pilnībā respektēts. Kā jūs redziet tātad ekonomisku interešu un pamatiesību līdzsvaru? Stratēģiskās partnerības e, globālās interneta pārvaldības vidē E, jūs esat līdzatbildīgs par šo jomu, kā jūs gādāsiet par to, lai Eiropas e, dataizsardzības standarti e, globālā līmenī tiktu respektēti arī startautiskajos nolīgumos, Ettinger kungs. Garantēt es to nevarēšu, es tikai varu teikt to, ka es izmantošu visu savus zināšanas un visu savus darbu spējas, lai par to gādātu Eh, es nevaru ar pistoli to panākt, eh, es varu ar argumentiem censties pārliecināt, bet vai mēs savus datarsardzības standārts runājot ar ASV vai Krieviju, piemēram, eh, tas būs atkarīgs no visiem, no abām pusēm, garantēt to nevar. Varu rūpīgi pie tā strādāt, argumentus izmantot, bet nevar jums dot garantijas. Nu, un šajā ziņā varbūt pat jums, kā eh, deputātiem, ir lielāka loma nekā man kā komisāram. Pat daudz lielāka. Es varu izteikt ierosinājums, taču beigās parlaments un padome lems e, par starptautiskiem nolīgumiem un likumdošanu. E, likumdošana jūsu darbs, ierosinājumi mūsējais. E, jūs varēsiet mandātu vērtēt no tā, lai mūsu ierosinājumi būtu rūpīgi sagatavoti e, augstā kvalitātē, taču es nevaru garantēt jums e, visa procesa rezultātu. E, to nevaru. Lūdzu, e, e, vērtējiet mani pēc e, šo likumu projektu kvalitātes, taču tā ir arī jauna joma - data aizsardzība IT jomā ir jauna joma, e, ņemot vērā šo digitālo revolūciju, kas ir notikusi. Zinu tikai to. Ja mēs nekā nedarītu ES līmenī, ja komisija neteiktu, ka tas ir centrāls jautājums un ka parlamentam ir jādarbojas līdz šajā jomā, tad mēs visi būtu zaudētāji. Es jums varu garantēt, ka varbūt tad mēs tikai būsim vinētāji, mēs visi kopā pie šiem jautājumiem strādāsim. Paldies, Ettinger kungs. Tagad vārds Andrēs Švāba kungam no Imko komitejas lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze, komisāra amata kandidāta kungs. Mēs esam runājuši par ļoti daudziem jautājumiem, bet svarīgs prioritārs jautājums, kas būs jūsu portfelī, tā ir eh, enerģijas joma piesaistīt tirgumu, un jūs jau arī teicāt, ka. Jū, mēs kā likumdevējs tikai daļai būsim atbildīgi par šie, šo attīstību, jo padomē vienai būs jāpiekrīt, jo mēs redzējām, ka starp savienojumu, starp Franciju un Spāniju tur uh, lietas attīstās daudz lēnāk nekā 92. gadā to varēja paredzēt, kad tika runāts par enerģijas vienoto tirgu. Ko jūs vēlties darīt, kādas ir jūsu receptes? Uh, nevis tikai pārliecināt padomi un veidot vienotu regulātoru, kā jūs panāksiet to, lai 28 dalībvalsts izveidos kaut ko kopīgu, uh, kas būs kaut kas vairāk nekā atsevišķo detaļu summa. Labākais arguments ir uh, parlamenta analīzes, bet arī komisijas analīzes par to, kādi ietaupījumi būtu iespējami ar visiem šiem pasākumiem. Kas būtu, ja nebūtu Eiropas līmeņa digitālās darba kārtības? Proti, ka fragmentācija būtu daudz dārgāka un um, daudz sliktāks uh, signāls ekonomikai tas būtu. Uh, Runājot par ietekmi uz eh, IKP, uz darbvietām un uz investīcijām, mums ir skaidrs analīzes par to, ka eiropeizācija ir daudz labāks variants un arī izmaksu ziņā izdevīgāks variants. Un tas uh, dalībvalstis un nodot maksātājs dalībvalstīs uh, varētu pārliecināt. Tam tā būtu jānotiek. Un uh, es gribētu aicināt padomi ārpus. Uh, darba kārtības diskutēt ar mani par to, vai padomas locekļi ir gatavi digitālās politikas Eiropaizāciju atbalstīt vai nē. Un eh, vajadzības gadījumā, jā, man bija iespēja. Um, Man bija tā laime, ka četras reizes Eiropadome spried par enerģētikas jautājumiem pēdējo reizi eh, tagad oktobrī. Un uh, Es gribētu lūgt Eiropadomēji Tuska kungam, lai Eiropadoma parūpējas par eh, digitālo jautājumu apskatīšanu, lai mēs eh, varētu saņemt šo te virzību vadlīnijas eh, šajā jomā. Paldies, un tagad Dalī kundze lūdzu. Paldies priekšsādātāji komisāram at kandidāta kungs. Ņemot vērā, ka ir bijuši nesen skandāli privātuma jautājumos, mums ir steidzami jārisina jautājums par uh, to, kā rīkoties attiecībā uz pilsoņu bažām, jo īpaši, ja mēs vēlamies attīstīt e-komerciju un atjaunot uzticību pilsoņu vidū. Mums ir jāinformē viņu par viņu tiesībām, kā tās var īstenot, un nevajadzētu tikai viņus apgrūtināt ar vairāk pienākumiem. Mums ir jārisina situācija, kādas politikas jūs esat paredzējis ne tikai pilsoņiem, kas ir nobažījušies par savu drošību IKT jomā, bet kā mēs konkrēti varam um, pozitīvi pilsoņiem risināt datu situāciju un kā mēs uh, kādus plusus mēs varam uzsvērt eh, veselības aprūpas un sociālajā jomā, kas varētu būt mūsu pilsoņiem. Lūdzu, Oettinger kungs. Es gibt in der Tat eine Vielzahl von Lebens. Jā, patiešām ir virkne dzīves jomu, kurā digitalizācija ir eh, milzīgs pluss. Veselības aprūpas joma, kuru jūs nosaucāt, noteikti tur pieder vai arī uh, dzīves kvalitāti vecākiem pilsoņiem. Tas nozīmē, ka vispirms mums, manuprāt, ir jāskatās no pilsoņa perspektīvas, mazāk jādomā par tehnoloģisko vai rūpniecības uh, kontekstu, bet jādomā par to, kas mainās pilsonim darbvietā, mājās, pansionātā, brīvajā laikā, atvaļinājumā, lietojot pakalpojumus, eh, ko piedāvā ēkas, piemēram, ēkās, ko piedāvā, piemēram, viedie skaitītāji. Par to ir jādomā galvenokārt, un šeit es redzu daudzas iespējas, bet redzu arī riskus. Un mums ir jāinformē pilsoņi gan par iespējām, bet arī jāinformē viņus par riskiem. Mēs varam uh, dažus riskus vājināt vai novērst, bet visus riskus nevar izslēgt. Piemērs. Varbūt, ka tas tāpat pusē pa jokam, bet pēdējā laikā dzirdu sūdzības par uh, uh, kailfoto, ko uh, uh, slavenības ir uh, paši ievietojuši internetā, paši eh, šīs pašbildes taisot eh, kailfoto un ievietojuši internetā. Jā, tātad jāinformē par riskiem, ir jāicina varbūt pašiem piesargāties un parādīt, ka uh, sadzīvē šī jaunās tehnoloģijas viņiem daudzas priekšrocības piedāvāt. Paldies, Ettinger kungs, tagad uh, Paskāls arī man no IMCO. Paldies, eh, priekšsēdētāji, Ettinger kungs. Jūs ļoti pareizi teicāt, ka digitālā vienotā tirgus galvenais elements ir patērētāju uzticība IKT jomai. Deviņsimtdesmitā direktīva uh, runā par elektroniskajām transakcijām, tāpēc mans jautājums, kā jūs paredzat valsts pārvaldei uh, ieviest elektroniskās identifikācijas sistēmas, lai nodrošinātu šeit pakalpojumu izplatību? Un otrais jautājums, uh, kad Eiropas komisija uh, rīkosies kā pilots un ļaus pilsoņiem sazināties ar komisiju digitālā veidā, piemēram, pieprasot atbalstu. Un kādas iniciatīvas jūs paredzat, eh, lai pārliecinātu pilsoņus un uzņēmumus eh, pēc iespējas eh, laicīgi investēt iesaistītajās elektroniskajās sistēmās? Lūdzu, Etingerkungs. mums ir e, ļoti spējīgs ģenerāldirektorāts mūsu iekšējiem e, digitālajiem pakalpojumiem, un mums ir e, jādomā par to, ja vēlamies panākt politikas digitalizāciju un eiropeizāciju, lai mēs būtu paraugs. Jādomā, kā to panākt. Un pēc kāda pusgada labprāt komitejā parlamentā ziņotu, cik uh, tālu esam tikuši, ko paši darām, lai uzlabotu mūsu datu uh, drošību, piemēram, starp Luksemburgu un Briseli, lai atvieglotu saziņu, uh, lai ietaupītu transporta izmaksas un uh, citas lietas. Un mēs arī um, paredzēsim konsultatīvo funkciju iestādēm uh, dalību valstīs. Šeit ir runa par uh, viedām pilsētām un tur ir jābūt attiecīgām platformām. Un tad par uh, dažādiem pieteikumiem, piemēram, vai dalību valsts var iesniegt pieteikumu komisijai elektroniski. Par to esmu gatavs diskutēt. Tur ir uh, gan argumenti, gan, gar, gan pret. Es domāju, ka šeit ir jārīkojas. Uh, apzinoties plusus un mīnusus un uh, jāatvieglo saziņa gan mums, gan uh, mūsu partneriem. Jāskatās, lai nebūtu pārāk daudz mīnusu, bet vispārīgi runājot, mūsu iekšējo datu apstrādi vajadzētu veidot tā, lai tas būtu paraugs e-pārvaldībai visos Eiropas pārvaldes līmeņos. Paldies! Paldies, un tagad uh, Dietmārs Kesters no jūrija komitejas lūdzu. Meine Frage, sehr geehrter Herr Oettinger. Ettinger kungs, mans jautājums attiecas uz autortiesībām, par ko jūs jau teicāt, ka tas būs ļoti svarīgs jautājums jūsu turpmākajā darbā, ja kļūsiet par komisāru. Tagad jautājums, kā jūs vēlties nodrošināt līdzsvaru starp to, ko atstāt tirgumu un kur mums ir vajadzīgi vairāk uh, noteikumi, lai radītu izaugsmi arī radošajā jomā un radītu arī nodarbinātību. Kādu nozīmi jūs uh, piešķirat uh, autortiesībām, piemēram, informācijas drošībā, data aizsardzībā un lai vienlaikus dro, aic, veicinātu uh, Uh, kultūras daudzveidību. Un kā jūs gribat nodrošināt to, lai uh, intelektuālā īpašuma aizsardzība tiktu ievērota un autoriem būtu iespēja vērsties uh, tiesu iestādēs un saņemt, uh, ja nepieciešams, kompensāciju? Okay. Hettinger kungs, lūdzu. Zipem, Runājot par autortiesībām, šeit ir runa par divām pamatiesībām. Pirmkārt, tiesībām uz informācijas brīvību, uz uh, pieju informācijai un dažādiem pakalpojumiem. Tās ir vienas no pilsoņu tiesībām. Un otrkārt, uh, intelektuālā īpašuma tiesības, uh, lai cilvēks, kurš kaut ko rada, lai viņš nepaliktu bez aizsardzības. Tas ir tas līdzsvars, kas vienmēr jau ir bijis svarīgs un jānodrošina un digitālā pasaule tam ir devusi jaunu dimensiju. Un šeit ir runa par vidusceļu, un ir runa arī par atlīdzības uh, apmēru, lai uh, šī te pieeja būtu uh, tāda, ko pilsoņi varētu atļauties un visā citādi es arī jaunajā portfelī daudzām eh, jomām eh, vēl atstāju manevrēšanas iespējas. Es gribu iepazīties ar šīm jomām, jo es zinu, cik eh, daudz te var slēpties, un tāpēc labprāt sniegšu jums atbildi pēc gada, un pēc tam varbūt vēl gadu paredzēšu priekšlikumu izstrādēji, lai tas būtu līdzsvars, jo jūsu jautājumi jau arī bija ļoti uh, konfliktējoši. Jūs uh, uzdevāt ļoti uh, pretrunīgus jautājumus un parādījāt šo uh, konfliktu iespēju. Paldies! Tagad uh, Monika Holmējera no Lībe komitejas lūdzu. Cīn, dank, Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs! Es gribētu datu aizsardzības un krimināla vajāšanas jomā arī uzdot tādus ļoti pretrunīgus jautājumus, jo datu aizsardzība ir nozīmīga krimināla vajāšana arī citās paikā. Piemēram, ja iestādes šodien saņem pieejas 120 tūkstošiem kredītkāršu datu, viņi nedrīkst šos datus nodot uh, lietotājiem, lai viņi varētu nobloķēt savus kartes un apturēt uh, uh šo ļaunprātīgo izmantošanu, viņiem ir jāsņem vispirms piekrišana no visiem klientiem, lai varētu informēt uh, pakalpojumu piedāvātāju, vai jūs uh, vēlaties uh, atbalstīt šī procesa vienkāršošanu. Un otrs jautājums pavisam īsi, kā varētu veikt pasākums pret monopolistiem, uh, kas eh, negrib veikt vajadzīgos pasākumus, piemēram, pret Google. Thank you. Paldies. Ētinger kungs lūdzu. Jā, Google process ir eh, ļoti laikietilpīgs, jo tas eh, ir ļoti sarežģīts, tas ilgst jau četrus gadus, bet ja mēs novedīsim to pie efektīva rezultāta, tad Google vainu piekāpsies un uh, būs gatavs daudziem kompromisiem, vēl vairāk nekā pēc februāra vienošanās, vai arī būs uh, prasības, uh, kas uh, būs sāpīgas daudziem lieliem uzņēmumiem, līdzīgi kā Microsoft. Šī lieta ir ļoti interesanta. Tātad kredītkartes īpašnieks pirms kāds trešais uh, ar eh, to kaut ko iesāk, eh, ir eh, viņam jāsniedz atļauju. Bet, ehm, ja karte ir nozakta, tad vajadzētu taču nodrošināt, ka pieeja viņa kontam tiek apturēta pēc iespējas drīzāk. Un, uh, Tāpēc policijai vai attiecīgajai iestādē būtu jādod tiesības sazināties ar kartes izdevēju un ziņot par to, ka karte ir nozagta, lai varētu apturēt pieeju šim kontam. Tātad šeit eh, mantiskās intereses būtu jāstāda augstāk nekā intereses uz datu aizsardzību. Thank you, and now... Paldies. Tagad vārds Georgios Gramatikakis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι γνωρίζετε κύριε Επίτροπε. Paldies. Jūs noteikti zināt, komisāra kandidāti, kungs, ka ir daudz jaunu, talantīgi cilvēki visā Eiropā. Un es domāju, ka šie jaunie cilvēki var radīt inovācijas centrus un jaunas darbas vietas arī lielā apmērā. Taču mums ir jāsamazina šis spiediens uh, jauniešiem pamest Eiropu un doties strādāt, dzīvot citviet. Un mans jautājums ir tieši šāds. Kā mēs varētu mudināt uh, cilvēkus veidot startup uzņēmums digitālās, eh, digitālās ekonomikas nozarē? Kā mēs palielināsim arī jauniešu digitālās prasmes Eiropā? Jo taču nepieciešamības ir tik daudz. Lūdzu, pārts atbildēm. Otrā lieta ir uh, izglītības jautājums. Ir tādi bērni, kuri uh, vienkārši paši ir ļoti labi apguvuši digitālos mēdījus un mājās uh, Uh, audzināšanas rezultātā, vai varbūt tāpēc, ka uh, viņiem ir kāds uh, vecākais brālis, viņi automātiski jau ļoti labi orientējās šajos jautājumos. Un ir bērni, kuriem varbūt nav šādas prasmes, un tāpēc skola ir tā vieta, kuriem visiem jauniešiem vajadzētu šī zināšanas apgūt. Otrakārt, labā lieta šiem startup uzņēmumiem digitālajā pasaulē ir tas, ka šeit nav koncentrācija divās, trijās dalībvalstīs. Tā kā mēs runājam par automašīnu ražošanu Eiropā un runājam par atbalstu līdzekļiem, tad tur par ražošanu darbvietām. Šis jautājums lielā mērā uz daudzām dalībvalstīm nemaz neatiecas, jo tur netiek ražotas uh, un ne detaļas, ne, ne pašas automašīnas, un tas skar tikai dažas dalību valstis, un citiem nekas netiek. Bet digitālā pasaule, jaunie uzņēmumi ir iespējami jebkurā dalību valstī. Tas nozīmē, ka šeit mums ir iespēja nodrošināt izaugsmu un nodarbinātības iespējas visās dalībvalstīs, vienalga vai tā būtu maza vai liela, vai atrastos centrā vai nomalē. Tāpēc mums ir nepieciešama laba stratēģija, kā mēs varētu atbalstīt jauniešus, um, lai viņi varētu dibināt šos uzņēmumus un kļūt patstāvīgi. Mums ir jābūt gataviem finansēt uh, mazus pētniecības projektus, nodrošināt riska kapitālu, jādomā uh, par garantijām, arī ar struktūra banku starpniecību. Un tas būtu iespējams arī veidojot Eiropas startup uzņēmumu tīklu. Šeit mēs varētu izstrādāt apaļo galdu, pie kura uh, varētu sēsties dažādi uzņēmumi no dažādām dalību valstīm, iegūt informāciju un tādējādi arī varbūt saņemt piekļuvi citām dalību valstīm ar ES starpniecību. Paldies, uh, komisāra kandidāta kungs, un tagad uh, Pēdējais eh, runātājs Pavels Svoboda no eh, Jurī komitejas. Paņi predsedkiņē, eh, pane komisāri. Paldies, priekšsēdz kundze, komisāra kungs. Man ir šāds jautājums. Jūs būsiet atbildīgs par visu autortiesību jomu, un komisija bija paziņojusi parlamentam un padomē par autortiesībām. Šajā paziņojumā tiek uzsvērts autortiesību komerciālo, eh, tad, tad nelikumīgo izmantošanu, kā to tai pretdarboties. Bet kā ir ar nekomercionālo, neatļauto e, autortiesību tātad pārkāpšanu? Vai tad šajā jomā viss ir atļauts? Vai jums ir kāda īpaša stratēģija eh, autortiesību nekomerciālas pārkāpšanas ierobežošanai? Mēs šovakar runājam par līdzsvaru starp uh, autortiesībām vai intelektuālā īpašumu un pilsoņu piekļuvi kultūras vai gardarbiem. Jūs runājat par kaut ko tādu, kur ir skaidrs, ka ir jābūt šīm tiesībām izmantot intelektuālu īpašumu, bet tam ir jābūt finansiāli, sociāli, eh, par saprātīgām izmaksām piemēram, bet autoru eh, intelektuāla īpašuma zādzībai eh, ir jābūt aizliegtai, tas ir skaidrs. Tātad intelektuāla īpašuma tiesība negodīga izmantošana vai es iekšienē vai ārpus tās, tas ir vissliktākais gadījums, kas ir jānovērš. Arī pilsoņa interesēs, kas vēlas uh, piekļūt uh, par nelielām saprātīgām izmaksām autordarbiem. Lai tātad zādzība, ne, nelikumīga uh, autordarba izmantošana, uh, E, netiktu pieļauta. Paldies, komisār! Gudētais komisāra kandidāta kungs, esam ievērojuši tiešām e, laikus un e, paldies visiem, kas ir izteikušies. Apmēram 50 cilvēki ir izteikušies un esam ievērojuši mums atvēl vēl laiku. Jautājumi bija ļoti daudz un aktuāli Mm, un arī izvērtās ļoti interesantas diskusijas. Protams, es pateicos arī Ētingeru kungam par sniegtajām atbildēm. Es ceru, ka daudz jautājumi tagad ir palikuši skaidrāki. E a, e a questo punto, eh, E văzut invito. Un eh, tagad aicinu Ettingera kungu arī eh, teikt savu noslēguma runu. Jūsu rīcībā ir eh, piecas minūtes. Pirms noslēdzam uzklausīšanu. Vārds jums. Meine Damen un Dāmas un kungi deputāti, paldies par e, godīgo attieksmi, ar ko jūs uzdevāt šos jautājumus, un arī par konkrētību. mm, mani dziļi iespaido jūsu plašās zināšanas un jūsu enerģiskums aizstāvot šīs intereses eh, un kā jūs, eh, eh, jūs augstās prasības attiecībā uz komisijas darbu. Mums jādomā, kā mēs šīs daudzās arī atšķirīgās pozīcijas varētu tuvināt vai ņemt vērā visas. Un attiecībā uz jautājumiem, kas skar ne tikai vienu komiteju, es domāju, mums ir jārod veidi, kā varētu mūsu komisijas tātad darbā e, jūs, deputāti, e, no divām, varbūt trim komisijām pat e, saulaicīgi līdzdarboties šajā mūsu komisijas likumdošanas darbā. Tuvākie gadi parādīs, vai mums izdosies šis iedzīšanas darbs digitālajā jomā. Tas izdosies tikai tad, ja digitālā politika tiks eiropeizēta Un ir šeit nepieciešams darbs likumdošanas jomā, standartu radīšanas jomā, bet es domāju, ka jūs būsiet kritiski un tomēr arī godprātīgi partneri man šajā darbā. Es daudz mācījos no jūsu jautājumiem, no jūsu gaidām, es centīšos tās izpildīt. Paldies! Eh, Mr. Liels paldies, Ietingera kungam, arī par jūsu aicinājumu. Mēs noteikti ar Buzi kungu to pozitīvi uzņemsim un tagad došu vārdu Buzeka kungam viņa noslēguma vārdiem. Pirms noslēdzam uzklausīšanu. Liels paldies! Es vēlos no savas puses vispirms pateikties visiem Eiropas pilsoņu pārstāvjiem, kas šodien ir pulcējušies uh, šeit, uh, pateicos NVU, pateicos arī uh, mēdījiem, pateicos visiem, kas skatās un klausās uh, šo sēdi arī internetā caur Eiropas parlamentu tīmekļa vietni. Man ir ļoti liels prieks, ka esam kopā. Liels paldies arī visiem Eiropas parlamenta deputātiem par jūsu uzdotajiem jautājumiem. Liela daļa eh, jautājumus uzdevā kultūras un itre komitejas eh, deputāti. Mēs nekatreiz pieminējām eh, komitejas nosaukumu, bet no nu, apmēram 30% bija un tad arī Jūra Libe komitejas sadarbības ar komitejām bija lieliska. Paldies par to. Vispirms varbūt man jāteic, ka mēs pateicamies īpaši jums. Uh, uh, komisāra kungs, eh, viceprezidenta kungs, pašlaik es esmu komisijas viceprezidents. Eh, jūs esat ļoti eh, veiksmīgs komisārs vīs enerģētikas jomā enerģētikas jautājuma eiropeizācija iespējams varbūt bija svārīgākais jūsu uzdevums piecus gadus atpakaļ, un jāteic, ka to esat veiksmīgi ticis galā. Un mums ir nepieciešama nepieciešama šī pati veiksme arī informācijas sabiedrības, eh, komunikācijas, tīklu pakalpojumu un Trans-Eiropas eh, tīklu jomā. Es runāju tagad Ītra komitejas vārdām. Mēs jums vēlam gūt panākumus eh, turpmāko piecu gadu darba laikā. Man ir labas ziņas ITRE komitejas uh, kolēģiem. Nākamā uzklausīšana būs rītdien, 9 no rīta. Es domāju, ka tās ir jums labas ziņas. Un tad agri tiekamies, jo mēs tiksimies ar Maides kungu, ir atbildīgs par pētniecību, zinātnu un eh, inovācijām. Un vēlreiz arī paldies manai līdzpriekšsēdētājai. Paldies par lielisko sadarbību. Pateicoties jums, uh, uzklausīšana, kas bija sarežģīta, bija ļoti veiksmīga. Un noslēgumā atvainojiet vēl brīdi. Vēlos pateikties no sirds, protams, Buzeka kungu, kungam un pateikties. Uh, Eitingera kungām, paldies kolēģiem. Man bija arī liels prieks, ka šajā uzklausīšanā uh, izskanēja daudz balsis, 45, un uh, pārstāvot dažādas komitejas. Un esam nodrošinājuši tādu līdzsvaru starp jautājumiem, kas attiecas uz digitālās ekonomikas izveidi, gan kas attiecas uz digitālās sabiedrības izveidi. Tāds, tāda bija mūsu iecerē. Un es domāju, ka tiešām ir izceltas eh, tēmas, kas attiecas kultūras daudzveidību, uz Eiropas radošumu, kas ir izaicinājums ilgtspējīgai attīstībai. Un tas ir ļoti izcelts, uzsvērts šodien un to augsti novērtējam. Un vēl eh, daži informācijas punkti lūdzu, ievērojiet klusumu zālē. Vēl dažas lietas. Vispirms vēlējos. Uh, norādīt, ka, kā jūs, jūs zināt, tad mēs tagad arī kopīgi komitejās izvērtēsim uzklausīšanu, tad uh, notiks koordinatoru sanāksme ITRE kultu komitejā uh, rītdien aizslēgtām durvīm 30. septembrī, otrdien no atvainojiet, saka priekšsēdētāja pēc uh, vakarā no 6 līdz 7 ASP 1G3. Liels paldies arī priekšsēdētājs uh, saka tulkiem par uh, ieguldīto darbu un uh, ceru, ka šī sanāksme tiešām visiem bija ļoti interesanta auglīga. Lielas paldies par jūsu klātbūtni! Mēs esam perfekti ievērojuši mums atvēloto laiku.